Dāmas un kungi, saka priekšsādātājs, labu pēcpusdienu visiem. Gribu tātad visus lūgt ieņemt vietas un sākt darbu. Pirmais darba kārtības jautājums ir darba kārtības pieņemšana. Jums jādomā, šī darba kārtības kopija ir jau priekšā, un eh, gribētu cerēt, ka tad nevienam nav iebildumu un varam to skrīt par apstiprinātu. Lieliski, tad pārējiem tālāk pie nākamā darba kārtības jautājuma un tas ir Eiropas dzelzceļa tīkls konkurētspējīgiem kravu pārvadājumiem. Referents ir Marinesko kungs, un Marinesko kungs, nu, varu dot jums arī vārdu, acīm redzot. Vai jūs vēlēties iesieties par reglamentu? Priekšsēdētāji, paldies! Saka Bradbun kungs, slapa, ko mums nosūtīja sekretariāts, ir ar balsojumu sarakstu. Teikts, ka varbūt mēs varētu balsot vispirms un pēc tam runāt par Marinesku. Ne pēc tam varētu apspriest Manesko ziņojumu. Mums visiem pēc tam ir sanāksmes, uz kurām mums jāiet tālāk un tā tālāk. Viss tāpat laikā norisinās, kad šīs komitejas sēdes, nezinu, kāpēc tas viss ir mainījis, bet varbūt, ka varam tomēr apstiprināt, ka tad būs tieši šī balsošana. Priekšādātājs turpina Bredbankungs. Man sapratne ir tāda, ka aviācijas drošības nodevas ziņojums būs 15.50, un tad arī balsosim. Nu, tā ir darba kārtība ar kuru strādāju es, par to arī vienojās koordinatori savā starpā iepriekšējā sanāksmes laikā. Nu, cik tālu manā rīcībā ir informācija, tad jāsaka, ka tāda ir tā situācija, koordinatori ir to apstiprinājuši, un tāpēc esmu paredzējis vispirms skatīt Marines puziņojumu, pēc tam apmēram 15.50 būs balsošana. Pratbankungs turpina. Nu, varbūt, ka, ja tiek mainīts laiks, es vienkārši gribētu lūgt, arī, arī Fosteras kundze tas attiecas, Mm, es neesmu saņēmis nekādus mainītus laikus. Varbūt tādā gadījumā, ja tiktu mainīt šie laiki balsošanai, jūs varētu mūs par to informēt, tā lai mēs zinām, kā organizēt savu darbu. Jā, jā, jā, Bredborn kungs, es pilnīgi jūs saprotu, pilnībā saprotu, ko jūs vēlaties teikt. Tas, ko es vēlēju savukārt teikt, ka šķiet, ka lielākoties visi saprot, ka šī ir tā darba kārtība, par ko koordinatori ir vienojušies, ja tas ir tāds pārpratums, par to apvainojos. Šī ir tā darba kārtība, kas ir mūsu priekšā. Tā ir apstiprināta nekas vairs tur nemainīsies. Nu, tātad, Marinesko kungs, atvainojiet, atvainojiet, kur jūs esat, lūk, kur jūs esat zālē, vēlreiz atvainojos un dodu jums vārdu. Liels paldies, priekšsēdētāji! Ziņojums par uh, Eiropas uh, kravu pārvadojumu koridoriem. Uh, runā par šādu eh, koridoru izveidi un par kritērijiem, kas jāizpilda, lai šāds koridors tiktu izveidots. Un arī kādi kritēriji tiek izvirzīti, lai komisija apstiprinātu šādu koridoru. Kā jūs zināt, šis jau ir otrais ziņojuma lasījums un atšķirības starp parlamenta un padomas nostājām ir šādas. Uh, Padomes priekšlikumā virkne koridoru tiks izveidoti pēc tam, kad regula stāsies spēkā. Līdz ar to ir jau panākta vienošanās par deviņu Eiropas koridoru izveidošanu. Vēl ir atšķirības starp parlamentu pirmo lasījumu un padomas kopējo nostāju. Proti, Eh, pirmkārt vienas pieturas aģentūra. Pēc manām domām šis jautājums ir ļoti būtisks. Parlaments un komisija vēlas, lai būtu vienas pieturas aģentūra, kur pieteikuma iesniedzēji varētu iesniegt pieteikumus starptautiskiem eh, kravas pārvadājumiem bet padome uzskata, ka šo vienas pieturas aģentūru var aizstāt ar pašreizējo mm, dzelzceļa pārvaldes institūciju un ka šāds vienas pieturas aģentūra varētu sniegt tikai informāciju. Vēl viena atšķirība starp padomes un parlamenta nostāju ir uh, prioritāro kravas pārvadājumu definīciju. Šeit eh, tomēr es domāju, mēs varēsim panākt vienošanos šajā jautājumā. Vēl viena problēma ir saistīta ar prioritātēm, kā tās tiek noteiktas, kad ir satiksmes eh, traucējumi parlaments vēlējās, lai absolūti prioritāti tiktu noteikti pasažieru vilcieniem, bet padome uzskata, ka galvenais uh, kritērijs normālas satiksmes atjaunošanai ir laiks, kas pagājis no, no tā brīža, kad ir sākušies satiksmes traucējumi, līdz brīdim, kad tiek atsākta normāla uh, satiksme un atbilstoši šim kritērijam tiek arī iztē noteikts prioritātes pasažieru vai kravas vilcieniem. Ir vēl citas atšķirības, bet es uzsvēru tās galvenās atšķirības. Pēc manām domām parlamentam ir visiem spēkiem jāatbalsta vienas pieturas aģentūras izveidošana, jo tā ir uh, pievienotā vērtība, ko dod šis ziņojums. Runājot par citiem jautājumiem, mēs varam vest sarunas vēl ar padomi. Rīt paredzēta pirmā tikšanās starp padomi un ēnu referentiem. Ir jau izstrādāta uh, programma un mēs ceram, ka mēs spēsim panākt vienošanos 45 dienu laikā. Paldies par uzmanību! Thank you very much. Lielas paldies, turpina Simpson kungs. Paldies, Marinesko kungs. Bilbao kundze tālāk. Došu vārdu Bilbao kundzei vārdu vispirms, un pēc tam Alka Drāvēja kungs. Pēc tam runās viņš šobrīd, tā teikt, vēl tikai ieņem vietu. Lielas paldies. Lielas paldies priekšādātā, saka Bilbao kundze. Domāju, ka referents sniedz ļoti labu kopsavilkumu par šo situāciju un arī pastāstīja, kur te ir atrodas domstarpības. Mēs sanāks, mēs tiešām jau centāmies nākt klajā ar kaut kādiem risinājumiem un izstrādāt šo pilnīgo teksta versiju. Mums tiešām jāskata ir šī viens pieturs aģentūras koncepcija un jāskatās, vai varam nodrošināt arī organizatorisku atbalstu šāda veida risinājumam. Mūsu grupai lielākā problēma šai saistībā ir ir šie deviņi koridori, kas minēti pielikumā. Mēs joprojām vēlamies saņemt vairāk informācijas. Un uh, cerams, tad šo, šādu informāciju saņemot, varēsim nākt klajā ar kaut kādu izšķirīgu nostāju. Un notiks sanāksim arī rīt, un ceram, ka tur šo problēmu mums izdosies arī atrisināt. Paldies, paldies Bilbākums, tātad Alkadrāvīkungam tālāk vārds. Liels paldies, priekšsādātāji! gribu pateikties referentam par paveikto darbu. Esmu ēnu referents mūsu grupas vārdā un tāpēc gribēju arī virkni eh, lietu minēt. Liberatskī kungs nevarēja būt klāt, es viņu aizstāju. Mēs uzskatām, ka šai kontekstā īpaši svarīgi nodrošināt sadarbspēju, veicināt šo sadarbspēju, respektīvi šo ERTMS, jeb signalizācijas kopēju pārvaldības sistēmu veicināt, izstrādāt tālāk. Un tas, domāju, ļoti svarīgs saistībā tieši ar šo dokumentu. Un valstis, kas vēlas strauji iet uz priekšu, vēlas veikt investīcijas, tām vajadzētu dot prioritāru atbalstu no Eiropas komisijas puses. Ja mēs apskatāmies uz kompromisu sarakstu, pie kā nonāca Marinesko kungs, ko viņš ierosinājis kā referents. Un eh, tad, ja, mēs, ja man būtu jānorāda uz to, ko varam atbalstīt no šiem kompromisiem, tad man jāatzīst, ka mums pirms jāskatās, ko padoma liks priekšā šai saistībā. Un tad tikai mēs varēsim redzēt, vai mums izdosies gūt reāli progresu atsevišķos jautājumos. Pie tā es varētu arī pārtraukt uzstāšanos, bet kopumā tomēr var teikt, ka tādas vispārīgās līnijās varam atbalstīt referentu, bet nu mums būs arī divpusējas sarunas ar viņu par vairākiem punktiem. Paldies! Tālāk Rāmerkungs. Jā, äh, ich möchte mich auch bei dem Berichterstatter bedanken. Wir haben ja... Jā, es arī gribēju pateikties referentam. Mēs ļoti intensīvi strādājam pie šī jautājuma, un mēs varam atbalstīt kompromisu. Ir trīs punkti, par kuriem man ir komentāri. Par darbības pārtraukumiem. Es nedomāju, ka šeit var būt jebkāda cita veida nostāja, kā vien cens, censties atgriezties pie regulāras satiksmes plūsmas pēc iespējas ātrāk. Uh, Jo nevienam, nevienam šeit nedrīkst liekt kaut kādu veidu priekšrocības. Var dot tikai to pašu piemēru, ko esmu minējis jau iepriekš. Piemēram, ja ir vilciens, kas tiek apturēts pēc kādu negadījumu, un eh, lūk, eh, lokomotīvas vadītājam ir, ir izdevies. Um, lokomotīvas vadītājiem pēc kaut kāda laika ir jā. Ir jā ir jāatpūšas, viņam ir, viņam be, viņa ir beidzies viņa darba raiz, pēc tam ir tikai 15 minūtes, lai varētu atjaunot šo kopējo laika grafiku, un rezultātā viņam nav manevrēšanas iespējas. Tātad mums ir jāpas, jāskatās uz to, lai elastība tiek usti, u, uzstiprināta, veicināta. Par vienas pieturas aģentūrām runājot. Nu, ja mēs nedomāsim par to, tad tādā gadījumā viss saglabāsies tāpat kā iepriekš, un direktīva būs pilnīgi bezjēdzīga. Tad iznāk, ka mēs pusgadu būsim strādājuši pilnīgi pavelti. Mums ir vajadzīgs runāt par šo jautājumu, vajadzīgs atrast arī pusi, ar ko, par ko ar to spriest. Vietējā līmenī, reģionālā līmenī, tādas, tāda, var, sako, tādā līmenī, kas var nodrošināt šādu vienu punktu, ja vienas pieturas aģentūru. Un tālāk šie koridori, šie deviņi koridori, līdz šim neviens man nav spējis paskaidrot, kāpēc iepriekšējos gados mēs īsti nespējām realizēt šo RTMS koridoru funkciju Nu, un tagad mēs cenšamies pāriet jau pie deviņiem koridoriem un nevis sešiem, kā tas bija iepriekš. Jo, nu, protams, būtu efektīvāk un ātrāk, ja šī sistēma darbotos deviņus, deviņos koridoros, bet varbūt mums nevajadzētu iet pārāk tālu, atsiksim, ka koridori paliek koridori. Tas jau gal galā nepas, nepasaka, kādā maršrutā tieši jābrauc konkrētajiem vilcienam, tāpēc jau tie sau, tiek saukt par koridoriem, nevis par maršrutiem konkrētiem. Ja skatāmies uz koridoru, tātad Stokholma, Kopenhāgena, Hamburga. Un tālāk Innsbruka, Neapole un Palermo. Tad es domāju, ka varbūt ir diezgan dīvaini, ja mēs iekļautu šiem koridoriem pa vidu Frankfurtu, es saprastu, par ko ir runa. Bet tad kāpēc ir šāds koridors veidots caur Hamburgu? Un tur pat nav vēl skaidrs, vai tur būs eh, šī koridora pabeigšanai tilts vai tunels vai lēmums nav pieņemts vēl. Kas tad sasaistīs Hamburgu ar Brēmenu un citām pilsētām? Līdz ar to man liekas, ka nu, šis nav tāds īpaši gudri izveidots koridors, vajadzīga lielāka elastība. Paldies, saka priekšsēdētājs. Paldies, Mēklam. Tālāk Kačinkungs. Grazie, prezidente. E grazie anche relatore, che Lielas paldies priekšādātājs. Arī gribēju pateikties referentam, saka Kānciena kungs, viņš tiešām paveicis lielsku darbu. Gribēju pieminēt divus punktus, ko var uzskatīt par zināmām faktuālām kļūdām. Pirmajā pielikumā, piemēram, piektā koridora kontekstā. Tur mēs nerunājam par Baltijas Adrijas maršrutu, kas tika paredzēts 2006. gadā. Kā viss, visa Eiropas 25 un 28 koridoru kopapvien, kopavienam. Tātad tas ir tāda faktuāla kļūda, ko vajadzētu nu, atrisināt. Otrs, ko gribēju teikt, attiecas uz prioritātēm. Domāju, ka būtu labi, ja mēs varētu pārformulēt atsevišķus grozījumus ko ierosinājis Albertīni kungs un kas pieņemti pirmajā lasījumā, bet pēc tam padomu tos svītroja. Šajos grozījumos vēlamies pievērst uzmanību pasažieru vajadzībām, e, kas attiec uz kraus pārvadājumiem. Tad, kad runājam par satiksmes pārvaldību, mums skaidri un gaiši jāpasaka, ka prioritātes noteikumi netiek piemērot, piemēram, sastrēgumu stundām, e, tā kā tās definē katra dalība valsts. Es turklāt gribēju arī referentam lūgt, uzmanīgi pievērsties komentāriem par harmonizāciju un sadarbspēju. Runājot par ritošo sastāvu kā tādu. ASV pasažieriem un tam līdzīgi. Jo lasot tekstu, man radās iespējas, ka te bija tā diezgan birokrātisks noskaņas paustas, tiek veidots jaunas struktūras un tikai radīts papildus sloks. Paldies, Kacijan kungam, nākamais runātājs. Jā, vielen dank, Herr Vorsitzender. Ich danke auch dem Berichter. Paldies, saka Baha kungs. Gribēju pateikt, Daha kungs, es atvainojos, es arī gribēju pateikties referenta par lielu sagatavoto ziņojumu un domāju, ka Iniciatīvas, tīpaši attiecībos kravas koridoriem, varētu tikt vērtētas atzinīgi. Tas varētu pātrināt šo preču pārvietošanos pa koridoriem un uzlabot transporta kvalitāti. Domāju, ka mums vajadzētu šeit ķerties pēc, pēc iespējas vairāk iniciatīvām tiešām. Uh, tā, lai uzlabotu kravas pārvadojumus no vienas Eiropas puses uz otru. Ja runājam par kvalitātes uzlabošanu, tad jāsaka, šie centieni varbūt arī, nu, netik bieži vainogosies panākumiem. Šī vienas pieturas aģentūra, manuprāt, ir ļoti laba doma. Domāju, ka šāda veida struktūra jāveido politiski neatkarīgā veidā. Mums jādara viss iespējamais lai atbalstītu kravu pārvadātājus viņu centienos modernizēt uh, dažādu veidu drošības iekārtas. Paldies! Tālāk priekšsādātāja vietnieka vārds. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es uzteicu referentu par uh, viņa darbu pie šī svarīgā jautājuma. Man ir divi komentāri. Pirmkārt, uh, šo koridoru princips uh, kravu pārvadājumiem ir uh, veids, kā veicināt uh, kravu pārvadājumus. Es gribu zināt arī, kā mēs varētu obligāti noteikt prioritāti pasažieru pārvadājumiem, jo šie, šīs situācijas ir atšķirīgas dažādās vietās un kraut transports saskar, saskars ar grūtībām. Uh, noteikt prioritāti sastrēgums stundās vai citos uh, brīžos pasažieru pārvadājumiem ir pretrunā ar pašu uh, kravas koridoru ideju. Otrkārt ir jāprecizē, ka tikai dzelzceļa operatori var mm, not noteikt šo prioritāti eh, satiksmes traucējumu laikā, to ir apliecinājuši ar eksperimenti. Un vēl viena lieta, ja visi piekrīt tam, ka eh, kravas pārvadājumiem tiek noteikts tādas pašdrosības prasības, kā pasažieru pārvadājumiem, tad par ritošo sastāvu gan daudz kas vēl ir sakāms jo vairāk tiks optimizēta skravu pārvadājumi un tiks uh, savienoti ar pasažieru pārvadājumiem, tad uh, šeit var rasties problēmas, jo ir lielas atšķirības uh, attiecībā uz ritošo sastāvu un normām, attiecībā uz paš, pasažieru pārvadājumiem un kravas pārvadājumiem, un pie tā mums ir jāpiestrādā. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich bedanke mich auch bei dem Bericht. Paldies, turpinākumā runātājs arī gribēja pateikties, saka Meisners kundze, pateikties referentam par paveikto darbu. Jāsaka, tas nebūtu nebija viegli, ja mēs jau šeit runājam par preču kravu pārvadājumu uzlabošanu visā Eiropā. Mēs vēlamies, lai būtu šī starpmodālie pārvadājumi, lai šīs satiksmes plūsmas būtu daudz labākas. Un mēs nevaram šobrīd pieņemt tādus lēmumus, eh, ko, piemēram, dalībvalsts nespētu realizēt. Esam redzējuši pagātnē, pie kā tas noved. Esam redzējuši, ka ir bijušas problēmas arī ar prioritāšu noteikšanu transporta jomā. Un beigu beigās mums jāņem vērā visas šīs dažādās intereses, arī to starp vidas aizsardzības nepieciešamību un tam līdzīgi. Tāpēc domāju, gatavojot šo ziņojumu, mums jāpatur prātā, kas tad ir galvenais, ko vēlamies sasniegt, kas būtu tas labākais scenārijs, ko izvēlēties kravu pārvadājumiem Eiropā, un kas ir arī realizējams, reāls variants. Un es domāju, ka te nu ēnu referentam un referentam būs jālūdz, jārod tas īstais līdzsvars. Es vēl viņiem visu to labāko. Fine, it's just we had the shadows down, no problem. For the committee... Tie šķiet bija visā, un nu, tālāk komisijas vārdā. Komisijas pārstāvs. Yes, thank you very much, Chairman, and good... Kastelētī kungs, jā, priekšādētā kungs, paldies, labi pēcpusdienu visiem. Gribēju vispirms tā vispārīgākā veidā runāt par šo jautājumu. Tātad esam nonākuši pie otrā lasījuma, pie šī likumdošanas priekšlikuma. Un vēlamies vēlreiz apliecināt, ka Politiskā politiski un rūpnieciski šis priekšlikums ir ļoti svarīgs. Jums jāsaprot, ka šobrīd notiek ekonomikas krīze, tā ir smags kārus arī dzelzceļu kravu pārvadājums. Un dzelzceļu pārvadājumu uh, klienti ir piedzīvojuši krīzi, ka rezultātā ir samazinājušies uh, pārvadājumu apjomi. Salīdzinot ar 2008. gada statistiku liecina, ka pagājušā gada beigās uh, bija gandrīz, līmenis bija nokrities gandrīz līdz 90. gadu sākuma līmenim. Tas tiešām ir satraucošs fakts. Nu, ir arī kļūdas, no kurām varam mācīties. Tagad, uzlabojot dzelzceļa sektoru, dzelzceļa sektors, protams, ir pārsvarā starptautiska joma, mums tas jāsaprot. Tas ir nenoliedzams fakts, ka ir nepieciešama augsti dzelzceļa pakalpojumi Eiropas līmenī. Un tieši, ar, tieši to no mums gaida kravu pārvadātāji un transporta operatori jāveido tādas dzelzceļa infrastruktūras, kas ļautu uzlabot konkurēt spēju visiem šiem atsevišķiem fragmentētajiem dzelzceļa pārvadājumu tirgiem. Un tāpēc, ja vēlamies nodrošināt šo konkrētu spēju, mums jāpan, jānodrošina tas, ka, tas ir, ka dzelzceļa pārvadājumi ir atbilstīgi visiem citiem transporta veidiem. Tālāk runājot par padomus kopējo nostāju. Vēlētos kliedēt šaubas un bažas par to, kas tika, pa, eh, par, kas tika pausts iepriekš. Atsevišķi runā pret šo priekšlikumu, jo baidās ka tiktu mazināta pasažieru apkopšanas kvalitāte, tīpaši reģionālām vietējā līmenī komisija šādiem, argu, šādus argumentus pilnībā norāda. Es domāju, un uzskatu, ka tā ir nepareiza priekšlikuma interpretācija. Nē, pārvadājuma kapacitāte var nodrošināt efektīvā kārtā, vienlaicīgi nodrošinot gan pārvadātāju, gan pasažieru vajadzības. Dzelzceļa pakalpojumiem nevajadzētu būt konkurencē ar pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem, bet gan tiem vajadzētu konkurēt ar citu ceļu, sauszemes ceļu transportu transportu. Tālāk par tirgus spēkiem. Privileģētas attiecības ar uh, tīklu pārvadotājiem nav tā pieeja, ko vēlamies uh, veicināt. Vēlamies, lai šis tīkls ir pārskatāms, paredzams un lai jebkuras puses, kas var, vēlas invest, veikt investīcijas, var iesaistīties šai sadarbībā. Uh, Un mūsu priekšlikumā esam iestrādājuši šos elementus, kas ļaut nodrošināt augstu dzelzceļa infrastruktūras līmeni, to starp paredzot sadarbību starp dzelzceļu pārvaldītājiem, investīciju veicējiem. Lai tiktu atbilstīgi sadalītā, sadalīt kapacitāti pa šiem transporta koridoriem, lai tiktu liekt jebkāda veida diskriminējoša attieksme Padomu pirmajā lasīmā uzstāja uz komisijas priekšlumā pausto principu, bet mums jāsaprot, ka atsevišķi elementi tomēr tika vājināti, piemēram, koridoru atlases process, sadarbības starp infrastruktūru pārvaldniekiem un prioritātēm, kas tiek piešķirtas eh, preču pārvadājumiem. Ir arī citi elementi, kā piemēram eh, pilnvarota pietiekuma iesniedzēja uh, Eh, jautājums, viens pieturs aģentūra, visi šie jautājumi ir izslēgti no uh, lasījuma. Neskatoties uz grozījumiem, komisija tomēr šo padomus lasījumu pirmajā lasījumā uzskata par atbilstīgu pirmā, pirmā iesniegtā priekšlikuma versiju, un tāpēc vēlamies, lai šī likumdošanas iniciatīva tiktu apstiprināta pēc iespējas ātrāk, un lai otrā lasījuma laikā komisijas kopējais mērķis tiktu atbilstīgi ņemts vērā, un mēs uzsveram, ka ambīcija līmenis, kas paust šeit tiesību aktā, ir atbilstīgs eh, šim mūsu kopējam mērķim. Paldies! Paldies, Marinēs Kūkungs! Paldies, priekšsēdētāji! Kā jau es uh, iepriekš teicu, uh, padomes priekšlikumā ir viens jauninājums, ir šis pielikums, kurā ir uh, iekļauta virkne koridoru. Mēs varētu atbalstīt šo priekšlikumu, un es vēlētos pateikties vispirms ēnu referentiem un arī tiem kolēģiem, kuri ir pauduši savu atbalstu Uh, mēs uh, atbalstām uh, šādu priešlikumu, jo tas ļautu ātri īstenot šo ziņojumu. Ja mēs vienojamies par šiem koridoriem un ja tie atbilst izvirzītajiem kritērijiem kravas koridoriem, uh, Mums būs tikšanās, kurā mēs īpaši apspriedīsim šos uh, koridorus, šo priekšlikumu, un mēs ņemsim vērā visas uh, ja, priekšlikumus par koridoriem, uh, Kasjāna kungu un citu priekšlikumus. Tālāk par birokrātiju. Šajā ziņojumā ir runa par krāvas pārvadājumu koridoriem, bet šeit nav runa par ritošā sastāvu vai savietojamību. Protams, ja ro, šeit tiek uh, ieviests tālējošs jauninājums, līdz ar to ir jāveic arī jauninājumi institucionālā līmenī, ir tiesa, mēs veidojam divus uh, koridoru koordinācijas padomas, vienu ar dalību valstīm, otru ar nacionālajiem infrastruktūras pārvaldītājiem. Es domāju, ka tas palīdzēs uzlabot šo kravas pārvadājumu koridoru darba efektivitāti. Tālāk par prioritātēm. Parastās satiksmes plūsmā ārpus sastrēguma stundām mēs nevaram noteikt īpašas prioritātes, kas apdraudētu pasažieru pārvadājumus. Es domāju, ka ir iespējams saskaņot normālus kravu un pasažieru pārvadājumus. Bet, ja rodas satiksmes sarežģījumi, tad ir nepieciešams rast risinājumu. Un pēc manām domām metode, kas palīdzēs pēc a, iespējas ātrāk atjaunot normālu satiksmi, arī ir atbalstām. Līdz šim mēs esam dzirdējuši dažādus ieteikumus no komisijas, bet uh, mēs gribam noteikt skaidru uh, laika termiņu pieskatījuma izskatīšanai. Ja tiek iesniegts pieteikums sešu, komisijai sešu mēnešu laikā, ir jāsniedz atbildi un jāizveido koridors divu līdz trīs gadu laikā. Eh, es pateicos visiem, kas ir piedalījušies šai darbā. Paldies, Marinesku kungs. Apspriedīsim 22. un 23. martā un balsojums komitejā būs 4. 5. maijā un balsojums plenārsēdē paredzēts jūnijā. Tagad es izsludinu pārtraukumu sēdē līdz 15.50. Uh, priekšsēdētājs teica 14.50, bet 15.50, kad notiks balsojums par aviācijas drošības jautājumiem. Tātad līdz 15.50 pārtraukums. Hey, ladies and gentlemen, can we take our seat? Dāmas un kungi, vai jūs visi varētu apsēsties savās vietās? Šķiet, ka pulkstens nav noregulēts visai precīzi, tā tad ir jau bez desmit četri, un pulkstens pie sienas nedaudz atpaliek. Where does this compromise come in? It's at the end. It's the end. The voting is with the compromise, and we will take the floor just before. Okay, it's the draft report. Tas ir ziņojuma projekts par aviācijas drošības nodevām. Laihtrīt kungs ir ziņojuma autors. Vai jūs visi esat gatavi balsot? Yes. Uh, that... Jorga, vai tu vēlies kaut ko teikt? Nē, saka Groša kungs, 69. grozījums ir atsaukts. Amendment 69 by Mr. Mainescu is withdrawn. Tātad Marinesku kunga grozījums numur 69 ir atsaukts. Tātad pirmais punkts, 43. grozījums, Marinesku kungs arī ir atgrā, atsaucis to, līdz ar to sākam balsot par 46, 47, 49, visi identiski grozījumi, iesnieguši Koks, Kunts vai Alas Enders, Alvārēs, viss, kas par šiem grozījumiem, kas balso par? Pret? Atturas? noraidīti. Did we do 50 Ertug? 50, 50 50. arī bija identisks. 45. itāls grozījums. Kas par? Pret? Atturas? Noraidīts. 44. atsaukts. 7. grozījums, referenta grozījums, kurš par? pret, atturas, pieņemts. 48, Par 48. līdz ar to vairāk nav jābalso. 51. grozījums Ajala Senders Alvares. Kas par? Pret? Atturas. Noraidīts 53. Kas par? Ajāls Enders, Alvarez, kas par? Pret? Atturas? Noraidīts. 52 is withdrawn. 54. 52. atsauks, 54. dalītais balsojums. Marinesku kungs ir autors. Tātad 54. Um, grozījuma pirmā daļa uh, bez vārdiem serving the same city of conurbation. Un otra grozījuma daļa iekļauj šos vārdus. Tātad pirmā bez. Kas par? Pret? Atturas. Pieņemta. Otrā daļa. Kas par? Pret? atturas, noraidīta. Astotais grozījums iesniedzis referents. 55. Ferber eh, grozījums abi identiski, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemti. 9. grozījums, kas par? Pret. Atturas pieņemts. 56. Danēlis kā papildinājums. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Otrais pāns, DA punkts, desmitais grozījums. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 11. referenta grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Līdz ar to 57. grozījums atkrīt. 12. referenta grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 13. arī referenta grozījums. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. 14. referenta grozījums. Kurš par? Pret? atturas pieņemts. Kompromis grozījums A, piektais pants, otrais punkts. Kas ir par kompromis grozījumu A? Pret. Atturas. Pieņemts. Laifrīdkungs, vai jūs vēlēties ko piebilst? Es vēlējos atsaukt 15. grozījumu, ja tas vēl mm, ir atļauts. Jā, jūs varat to darīt, saka priekšsēdētājs. Līdz ar to tagad balsojam pie 58, 59, 60 un 61 grozījumu kopā. Kas ir par šiem četriem grozījumiem? Referenta kungs? Priekšsēdētāja kungs, es neesmu pārliecināts. Tomēr viss kārtībā, saka Laikstrīda kungs. Tā tad, ja 15. ir atsaukts, tik un tā par šiem var balsot. Tā tad no 58. līdz 61. Kas par šiem grozījumiem? Pret. Atturas. Pieņemti. 16. referenta grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 17. arī referenta grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 18. par? Pret pret, atturas, pieņemts. 62. Ajala Senders Alvāres, kas par? Pret, atturas, noraidīts. 63. Albertīnī kunga grozījums, kas par? Pret, atturas, Varbūt pārbaudīsim elektroniski. Man šķita, ka noraidīts, bet labāk pārbaudīsim. Tātad 63. grozījums nobalsojam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 19 par, 19 pret. Noraidīts. No, I can't redo it, Mattis. I'm sorry, I can't redo it. Nu, mēs nevaram to atkārtot. Tā tad eh, bija ļoti, nu, mazpals pārsvars, lai grozījums būtu noraidīts. Es neatkārtošu balsojumu. Bet nestrādā kolēģis balsošanas ierīces, saka Groša kungs, bet es neko nevaru teikt. Jūs varat varbūt pēc tam eh, plenāru sēdē kaut ko mainīt. Cik daudz eh, kolēģi tagad balso no tautas partijas grupas? Tieši par šo grozījumu vajadzā Groša kungs. Šādu datu man nav, saka priekšsēdētājs. Bet, nu, jūs varat mums to precizēt? Kāds ir mans ieteikums, saka priekšsēdētājs? Tātad, ja jums šis grozījums ir tik tūs sirdī, tad jūs to varat atkal iesniegt atkārtot plenārsēdē, un plenārsēde pieņems lēmumu katru reizi, ja būs tik maz balsu pārsvars un mēs mēģināsim balsot atkal no jauna, tad mums radīsies problēmas. Jā, bet kolēģi ir problēmas ar viņas balsošanas ierīci, saka Grošs kungs. Labi, rīkošos tā. Mēs varam pārbaudīt. Tā tad būs pārbaud, tāds testa izmēģinājuma balsojums, vienkārši izmēģinājuma balsojums. Vai visi kolēģi tagad var nobalsot? Kundze, vai jūsu balsošanas ierīce darbojas? Jā, tād visam jābūt kārtībā. 19. grozījums. Brian, saka Groša kungs, priekšsēdētāja kungs. Es par citu punktu. Tātad es balsoju ar savu balsošanas kartiņu, bet uh, parādās parādās, uh, iebāžot to balsošanas ierīcē, uzvārds Smiths. Ja jūs redzat savos datos uzvārdu Smiths, tad uh, jūs zinat, ka es esmu tas, kas balso. Jā, es zinu, Smiths nozīmē flāmu valodā ciete, saka priekšsēdētāja kungs. Jā. Voting for the moment. The socialists are all... Cik daudz ir uh, no sociālistiem? Tā tad viens par daudz. Vai tas parādījās balsošanas ierīču displejā? Yeah, Tātad eh, viens deputāts bija par daudz no zaļo grupas. Tas bija vienīgais atkārtojam balsojums, kā balsis no zāles. Dārgie kolēģi, es nevēlos atkārtot balsojumu. Tā tad būs precedents, eh, tas eh, tiks radīts uz visu sasaukumu atlikušo laiku. Tā tad, ja būs tik maz balsu pāršārs, tad kāds vienmēr atradīsies, eh, kas teiks, mana ierīce nedarbojās un tā tālāk un tā joprojām. Mums nevajadzētu visu sarežģīt. Tātad mēs turpinām balsojumu un šo grozījumu jūs varat atkal iesniegt plenārsēdē un paskatīties, kāds būs rezultāts, kad balsosim plenārsēdē. Ceturtais pāns, ceturtais punkts, 19. grozījums. Vai jūs par šo grozījumu vēlties runāt? ir 12 uh, cilvēku no sociālas grupas, bet tikai 11 balso, saka Ārifa kungs. Tātad Mums būs vairāk uh, balsotāji no sociālistiem, un vienīgais kolēģis, kas balsoja tā tad uh, neatbilstīgi, bija no zaļo politiskās grupas. Tātad 19. grozījums trijās daļās ALDE grupa pieprasīs dalīto balsojumu. Pirmā daļa uh, - uzraudzības iestāde, dalība valsts, otrā daļa - to veids cita iestāde, un trešā daļa pro - procedūras un caurskatāms. Tātad pirmā daļa - kas par? Pret? atturas, pieņemts. Otrā daļa, kas par? Pret, atturas, arī pieņemta. Trešā daļa, kurš par? Pret, atturas, pieņemta. 20. Kurš par? Pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Vai visi kolēģi paspēja nobalsot? Krāmerkungs, viena kolēģi no zaļiem par daudz. Vai visu ierīces strādā, vai uh, jums strādā rokas, lai nobalsot, lai piespiest podziņas? Uh, Beidzam balsot. 16 par 24 pret noraidīts. 64. zasādas grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 5. pāns, 1. punkts, BA jauns, 21. grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 22. referenta grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 23. referenta grozījums par. Pret. Atturas pieņemts. 66. Marinesku kunga grozījums divās daļās. Pirmā daļa. Uh, Eh, stingrākus pasākumus saskaņā ar otrā daļa eh, bez šiem vārdiem. Kurš pār pirmo daļu? Pret, atturas, pieņems otrā daļa. Kas par? Pret, atturas, noraidīta. 24. referenta grozījums. Eh, par to vairs nav jābalso, jo pieņēmām 68. grozījumu pirmo daļu. 25. grozījums referents iesniedzis, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 26. referenta grozījums par? Pret? Atturas? Pieņemts. 67. Groškungs par procedūru lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, ja jūs piekritīsiet, Es vēlējos, eh, lai grozījuma autore nu, precizē savu grozījumu, jo mums tautas partijas grupā bija grūtības to īsti izprast. Nu, ļoti lakoniski, ja tas ir iespējams. Tātad 67. grozījums, ko iesniegus Henis Plašārds kundze. Henis Plašārds kundze, tā tad eh, tautas partijas grupā ir nesaprašanās par šo grozījumu. Es zinu, ka referents ir Eh, pret eh, Eiropas komisijas ieteikumu, bet es domāju, ka mums ir jābalso par šo grozījumu. Man pilna paskaidrojuma nav līdzi, bet tur tiek runāts par efektivitāti un veiktspēju saistībā ar drošību es lūgtu, lai tautas partijas grupa balsotu par kopīgi ar mūsu, ar liberāļu politisko grupu. Es nezinu, Groškungs, vai tas bija pietiekam labs izskaidrojums, bet, nu, vismaz plašāks kundze centās. Nu, tas nav jūsu ziņā par to spriest. Jā, jā, tas nav manā ziņā spriest, vai paskatījums bija pietiekami labs, saka priekšsēdētājs Groša kungs. Bet lūdzu ieslēdziet mikrofonu, Groša kungs. Tā tad mēs sākumā būsim uh, pret to, bet uh, varbūt vēlāk ar plašāks kundzi iedzerot kafiju, viņi pārliecinās man balsot par tā. Tad 67. kas par, saka priekšsēdētājs, kas par? Pret? Atturas? Noraidīts. 27. referenta grozījums, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 28. referenta grozījums, kurš par? Pret? pret, atturas, pieņemts. 29. referenta grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Līdz ar to par 69. vairāk nav jābalso, 69. atsauca, 70. Eh, par to mums arī vairāk nav jābalso. Tagad 30. grozījums iesniedzis referents, kurš par, pret, atturas pieņemts. 71. Henis Plašērts kundzes grozījums. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Nu, izskatās, ka šis grozījums bija skaidrāks par iepriekšējo. 73. Henis Plašērts kundze. 73. Kurš par? Pret. Pārbaudīsim. Tātad nobalsosim elektroniski par 73. plašādas kundzes grozījumu. Sākam balsot. Vai visi kolēģi paspēja nobalsot? Beidzam balsot. 26 par, 14 pret, pieņemts. 72. par to vairāk nebalsojam. 74. marinēs skūgrozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim arī balsojumu par šo grozījumu. Nobalsojam elektroniski par 74. Sākam balsot, kolēģi. Vai viss paspēja nobalsot? Beidzam balsot. Noraidīts. Tātad 20 par 20 pret. 75. Zasadas grozījums, kurš par? Against pret. Pārbaudīsim. Lūdzu, nobalsojam elektroniski par 75. grozījumu. Sākam balsot. Vai viss nobalsoja? Beidzam balsot. Divdesmit par divdesmit pret arī noraidīts. 76. Koha kungs, kurš par? Pret? atturas, noraidīts. 77. Zasādas kungs, kurš par? Pret, atturas pieņemts. 8. Uh, pāns, 1. punkts, 31. grozījums, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 32. kurš par? Pret, atturas, pieņemts pieņemts. 33. par pret atturas pieņemts. 78. Tremosa Balcels, kurš par pret atturas noraidīts. 79. Deverāk, kurš par pret atturas pieņemts. 80. Tremoso Ibalcēls, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 34. referenta grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 35. referenta grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 36. Albertīnī. Kurš par? pret, atturas, noraidīts. Tagad par apsvērumiem. Numur viens, pirmais grozījums referents, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 37. Lichtenbergera Krāmers Duran, kurš par? Pret, atturas, pieņemts Pārbaudīsim. Man šķita, ka noraidīts, saka priekšsēdētājs, bet nobalsojam elektroniski par 37. Sākam lūdzu balsot. Vai viss nobalsoja? Beidzam balsot. 16 par 24 pret noraidīts. 38. Lichtenberger Krāmers Durān. Kurš par? Pret. Atturas. Ar to pašu balsu vairākumu noraidīts. Otrais grozījums, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 39. par to vairs nebalsojam. 40. atsaukts. 41. kā papildinājums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Piektais apsvērums, trešais grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Ceturtais grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Piektais. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 42. Elsender Alvāres. Kurš par? pret, atturas, noraidīts. Sestais referenta grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Okay. Final vote. Un tagad balsojums par visu likumdošanas priekšlikumu grozītā redakcijā. Tas būs personālais balsojums. Sākam balsot. As everybody voted. Lai visi kolēģi paspēja nobalsot. Beidzam balsot. 36 kolēģi bija par, neviens nebija pret, 4 atturējās. Pieņemts. Tagad balsojam par normatīvo rezolūciju, sākam balsot. The vote is open. Sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. 34 par, 5 atturējās. Neviens kolēģis nebalsoja pret. Pieņemts, Laifrīd kungs, sveicu jūs! Next item on the agenda. Uh, uh point of order for Mr. Kramer. Nākamais darbkārtības punkts ā, Krāmerkungam ir par procedūru, kas sakāms. Priekšsēdētāji kungs, jūs teicāt, ka bija viena kolēģa no zaļiem, viens kolēģis no zaļiem, kas balsoja tā tad lieki. Es nezinu, no kurienes nāk šī ceturtā balss, jo šajā zālē redz tikai trīs kolēģis, viens no tiem esmu es, un es nezinu, no kurienes tad nāk šī ceturtā balss, un man arī nav divu balsošanas kartīšu. Kramer kungs, es jums varu pateikt tikai to, ko redzu šajā mazajā ekrāniņā. Tur bija rakstīts, ka viens deputāts no jūsu rindām tātad balso neatbalstīgi. Es negribu to apšaubīt, saka Kramer kungs, bet nu varbūt jāpārbauda, kādēļ šāda kļūme radās. Varbūt, ka Smita kungs no Flandrijas šeit būtu vainojams. Okay, but your point is made and we will, we will Protams, mēs pārbaudīsim, uh, lai arī visas tehniskās ierīces darbotos atbilstoši. Jo uh, it sevišķi, ja ir tādi balsojumi, kur uh, grozījuma liktenis izšķirs ar ļoti maz balsu pārsvaru, mums ir vienmēr jābūt drošiem, ka viss ir noticis saskaņā ar noteikumiem un tehnika strādā labi. Nākamais darba kārtības punkts ir Devērāks kundze ziņojums negadījumu un incidentu izmeklēšanu un novēršanu civilajā aviācijā. I, I don't know, Mrs. Devera, do we have the... Devera kundze, vai šeit ir ieradušies uh, pārstāvi no upuru asociācijas? Es vēlējos uh, pie mums sveikt pārstāvjus no aviācijas negadījumos uh, cietušo upuru asociācijas. Tie ir cilvēki, uh, Eh, kas eh, eh, pārstāv uh, upurus un viņa ģimenes, kas cieta lidojumā no Rio uz Franciju, uh, AF447 un tāpat arī uh, lidojums, uh, kas, negadījums, kas norisinājās Spānijā. Mēs vēlējāmies jums paust visdziļāko līdzjūtību par jūsu radinieku un draugu zaudējumu, ko jūs piedzīvojat, kas uh, zaudēja savas dzīvības šajos negadījumos. Un šie bija četri e, milzīgi aviācijas negadījumi. E, vēlējos tagad dot vārdu Deveraks kundzei, lai viņa iepazīstina ar ziņojumu lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji kungs, godā tie kolēģi e, strādājot pie darba dokumenta, kas jums ir izdalīts, es Uh, konsultējos ar daudziem noz, nozars pārstāvjiem, um, aviācijas drošības aģentūru un, un citiem, un arī ar uh, katastrofās bojā gājušo radinieku asociāciju un citiem. Es uh, arī būs, ka eh, mēs pagājušajā decembrī ar eh, komitejas deputātiem apmeklējām Londona aviācijas drošības aģentūru un citas tikšanās man eh, apliecina to, ka ja komisijas priekšlikums arī ir sarežģīts, tad tas ir nepieciešams, lai garantētu aviācijas drošību. Un savā darbi, darba dokumentā es esmu uh, Uh, sagatavojis vairākus ieteikumus. Pirmkārt, uh, institūciju tīkls, kas ir atbildīgs par uh, aviācijas drošību. Uh, šīs nacionālās institūcijas ir atbildīgas par uh, negadījumu izmeklēšanu un tās ir atbildīgas par uh, seku novēršanu un turpmāku negadījumu novēršanu. Tādēļ ir nepieciešama atbilstoši resursi, lai šīs izmeklēšanas varētu notikt neatkarīgi. Eiropas komisija izveido, ierosina izveidot nacionālo uh, izmeklēšanas biroju tīklu. Uh, es domāju, ka šīs ierosinājums ir interesants, bet komisija nav līdz galam to izstrādājusi. Es domāju, ka būtu jāiet vēl tālāk, ka būtu jādefinē uzdevumi, kas uh, būtu šā tīkla kompetencē. Līdz ar to šis tīkls varētu dot uh, savu ieguldījumu uh, aviācijas drošības jomā. Tas pats uh, jau ir izdarīts attiecībā uz kuģniecību. Šāda tīkla uzdevums varētu būt labākās prakses, apzināšana vai audita organizēšana un citi pasākumi, bet es gribu precizēt, ka šis uh, tīkls nav jauna aģentūra, tā nav jauna juridiskā persona, netiek radīta jauna institūcija, bet gan tiek optimizēts pašreizējo institūciju izmeklēšanas biroju darbs. Šādi biroji jau eksistē vairākus gadus, mēs ierosinām uh, Uh, definē to uzdevumus, lai varētu uzlabot izmeklēšanas darbu. Tāpat uh, galvenais mērķis ir vilkt, uh, teiksim, visus uz augšu, celt uh, vidējo līmeni, lai šie biroji varētu veikt neatkarīgu izmeklēšanu. Šim tīklam ir jābūt uh, Uh, tādam, kas palīdz pārvarēt atšķirības starp dalību valstīm un panāk, ka visu 27 dalību valstu institūcijas strādā veiksmīgi. Šis uh, parlaments skatījumā ir ļoti svarīgs politisks uzdevums, ir tīpaši ņemot vērā to, ka padome cenšas uh, noplicināt šo priekšlikumu tas uh, apdraudētu ne tikai uh, šo biroju neatkarību, bet arī mūsu apšaubītu parlamentu kā likumdevēja tiesības noteikt šo šīs sadarbības tīkla funkcijas. Otrais ierosinājums ir aviācijas uh, drošības aģentūras piedalīšanās izmeklēšanā. Eh, kopš 2007. Eh, gada šī aģentūra ir eh, pārņēmusi certifikācijas funkcijas un tādēļ arī ir svarīgi, lai tā spētu piedalīties izmeklēšanā un mm, sniegtu atbalstu. 27 dalību valstīm un to institūcijām ir ilgstoša sadarbība uh, aviā, civilās aviācijas jomā bet uh, Eiropas uh, civilās aviācijas aģentūra ir jauna institūcija, un šeit nav vēl uh, tāda sadarbības pieredze uzkrāta, un līdz ar to pagātnē ir, nav bijuši skaidri definēti pienākumi šādās izmeklēšanās. Regulas projekts pārēdz skaidru juridisku regulējumu par to, kā aģentūra piedalīsies uh, drošības uh, Uh, apstākļu izmeklēšana, bet uh, šeit nav uh, runa par paralēlu izmeklēšanu. Šī aģentūra ir atbildīga par drošības prasību ievērošanu, bet tā nevar veikt paralēlas izmeklēšanas. Un tādēļ ir svarīgi arī definēt 13. Uh, pielikumā šo šīs aģentūras uzdevumus un lai mēs varētu kliedēt jebkādu neskaidrību, vajadzētu skaidri pateikt, ka šī, aģent, šī aģentūras līdzdalība izmeklēšanā nevar tikt apšaubīta, ka tā ir padomdevēja tiesības. Un Eh, šai aģentūrai ir eh, jāpiešķir visas tās tiesības, kas paredzētas 13. pielikumā. Eh, pēc manām domām šīs aģentūras līdzdalības jautājums ir nevis politisks, bet tīri tāds juridisks jautājums. Nevajag šo punktu pārvērtēt, jo ir arī citi priekšlikumi daudz svarīgāki. Un trešais jautājums ir izmeklēšanas koordinācija drošības jautājumos un krimināla izmeklēšana. Uh, šeit ir divi svarīgi aspekti. Pirmkārt, ir jānodrošina, lai drošības apstākļu izmeklēšana notiktu neatkarīgi, lai varētu piekļūt pierādījumiem bez uh, nelūdzot atļauju tiesnesim, bet ne vienmēr tā tas notiek. Otrs ir piekļuve uh, sensitīvai informācijai, ko uh, drošības apstākļu izmeklētāji ir savākuši izmeklēšanas gaidā. Šeit ir gaisa kontrolieru iztaujāšana, uh, melno kastu ieraksti un citi jautājumi. Jo var gadīties, ka ja personāls baidās, ka šie dati tālāk var nodot tiesības sargājošām iestādēm, tie nevienmēr uh, būs gatavi atbildēt uz uzdotiem jautājumiem par drošības apstākļu izmeklēšanu. Un uh, tiesību uh, sargājošām iestādēm ir nepieciešams garantēt piekļuvi daļai šo, šīs informācijas, lai varētu veikt izmeklēšanu, bet šie divi aspekti ir jāsaskaņo. Un uh, ir uh, jānosaka, ka uh, tiesības sargājošām iestādēm var, uh, ir jābūt tiesībām piekļūt šiem savāktiem pierādījumiem tikai tad, ja to prasa sabiedrības plašākas intereses, bet šis uh, termins ir diezgan, diezgan neskaidrs, un es vēlētos, lai šie sensitīvie dati būtu labāk aizsargāti nekā to ierosina Eiropas komisija. Es uzskatu, ka faktu noskaidrošanai un pierādījumiem ir jābūt uh, tiesību sargājošo iestāžu rīcībā, bet citiem datiem jāpaliek konfidenciālie. Un 15. panta otrajā punktā ir uzskatīti, uh, tie ir uh, jānodod, bet 15. panta pirmajā daļā uzskaitītie dati ir jāsaglabā kā konfidenciāli. Pēc mūsu domām uh, regulas priekšlikums neiet pārā pietiekami tālu datu aizsardzības jomā. Uh, Un tādēļ es domāju, ka mans ierosinājums būtu atbalstāms. Nākošais punkts ir svarīgs uh, cietušo bojā gājušo un to ģimenes locekļu tiesību aizsardzība. Ir svarīgi noteikt termiņu, jo citādi var uh, mm, šo personu tiesības tiek pārkāptas, kā to mēs esam konstatējuši pēdējo uh, pēdējos um, notikušos negadījumos ir jāsastāda cietušo saraksts, bet mūs, es domāju, uzskatu, ka tas termiņš, ko mēs nosakām, ir uh, jāizvērtē reāli, jo nevienmēr avio kompānijām ir pieeja datiem uh, attiecībā uz lidostu, kur, no kuras lidmašīna ir izlidojusi, un šo datu apkopošana varētu prasīt laiku. Tādēļ tādu realistisku termiņu mēs varētu noteikt divējādi. Tā tad varētu pieprasīt, lai pirms lidmašīnas izlidošanas avio kompānijas nosūtītu pasažieru sārakstus ar, ar to vietu tu norādi. Tas varētu, teiksim, garantēt to, ka negadījumā, ja notika negadījums, tad, eh, tad šāds saraksts būtu pieejams. Vai arī otrs variants, eh, ja eh, lid, lidojumam ir pieejams elektronisks saraksts, tad šis Periods varētu tikt noteikts 30 minūtes, ja ir cita sistēma, tad divas stundas. Kad ir noticis nega, nelaimes gadījums, tad uh, avio kompānijas saņem daudz telefonu zvanu, ir grūti norād, noskaidrot uh, cietušos bojā gājušos. Un šīs, uh, šīs laiks ir ļoti grūts piederīgajiem. Ja un tādēļ varētu ierosināt, tā kā ASV tas tiek darīts, reģistrējoties pasažieri varētu norādīt kādu personu, ar kuru sazināties ne, nelaimes gadījums, ja ir noticis, un mēs varētu arī uh, noteikt, kā tas ir darāms, ņemot vērā Eiropas uh, Savienības uh, likumdošanu par personas datu aizsardzību Ir nepieņemams tāds gadījums, ka mm, piederīgie saņem informāciju par izmeklēšanas gaitu no plašsaziņas līdzekļiem. Viņiem ir tiesības saņemt šo informāciju tiešā veidā un arī saņemt uh, pārskatu par izmeklēšanas gaitu pirms uh, tas tiek nodots plašsaziņas līdzekļiem. Un noslēgumā vēl divi punkti. Komisija ierosina 23. panta pirmajā punktā, lai dalību valsts izveido civilās aviācijas uh, ciet, negadījumos cietušo un ģimenes locekļu atbalsta uh, programmu un vajadzētu noteikt arī papildu prasību dalību valstīm, lai uh, da, dalību valstīs reģistrētās aviokompānijas izstrādā krīzes uh, programmas, iekļaujot psiholoģisko atbalstu. Tāpat ir jānozīmē arī kontaktpersona, kas sazinās ar cietušo ģimenēm, kā tas bija uh, Rio un Jemenijas uh, uh katastrofu gadījumā Francijā, un šīs personas bija pieejamas uh, 24 stundas dienā, un tāpat līdzīga praksa ir arī apvienotā karalistē. Šāda pieredze ir izrādījusies uh, pozitīva cietušo bojā gājušo ģimenes locekļiem, un uh, šādi var arī sniegt informāciju par dažādām procedūrām, kas jāievēro bieži vien uh, piederīgi arī jūtas apjukuši, viņi vairs nezina, ar ko, ar uh, ko sazināties un kā rīkoties uh, tuvinieku pazušanas uh, gadījumā. Esmu gatava arī uzklausīt jūsu ierosinājumus un priekšlikumus par šiem punktiem. Paldies! Thank you, Mrs. Deverak. Paldies, Deveraks kundzei! Grošs then... kungs un pēc tam vēl Kadrauja kungs. Groša kungs pirmais lūdzu. Paldies, turpināšu Frančoldā. Tādējādi um, varēsim iztikt bez tūkojuma. Es vispirms vēlētos pateikties referentē par darbu pie šī ziņojuma, kas ir ļoti sensitīvs un tehnisks Es domāju, ka šeit ir pacelt tiešām svarīgākie jautājumi un uh, virkne šo ierosinājumu ir atbalstāmi. Runājot par šo sadarbības tīklu, es domāju, ka drošība nākotnē un arī attieksme pret uh, uh, personām, kas ir tieši iesaistīts, ir uh, jāuzlabo. Un es domāju, ka šādi uh, šis tīkls varētu sniegt atbalstu un varētu arī uzlabot eh, drošības eh, prasības. Ir arī nepieciešams definēt ASA funkcijas. Šeit ir runa par konsultanta lomu mēs atbalstām to, bet tas ir skaidri jānosaka, lai nerastos nekādi pārpratumi tālāk par Uh, pasažieriem. Es domāju, ka ļoti svarīgi, lai informācija tiektu, tiktu sniegta ātri, bet lai tā būtu arī precīza, tas ir ļoti jāuzsver. Uh, uh, nedrīkst ap, apdraudēt informācijas ticamību steidzoties, un ir arī ierobežota konfidencialitāte jāgarantē, lai uh, šīs uh, iesaistītās personas saņemtu atbilstošu informāciju. Bet šeit ir jānošķir, kas ir šī iesaistītā persona un kas ne. Un tālāk par attiecībām starp drošības apsvērumiem no vienas puses, drošības analīzes no vienas puses un tiesības sargājošām iestādēm. Šeit uh, nevaram mēs uh, nekādi apdraudēt uh, uh, izmeklēšanu, jo mēs uh, dažkārt uh, esam piedzīvojuši situāciju, ka uh, tiesā noteikti informācija netika atzīta par pierādījumu, bet šī informācija bija pieņemama drošības izmeklēšanas gadījumā. Bet, protams, prioritāte šeit ir uh, sniedzama drošības uh, prasību izmeklēšanai, bet uh, mēs nedrīkstam kavēt arī tiesu darbu un tiesu izmeklēšanu. Tas, uh, es domāju, ka starptautiskie nolīgumi un Eiropas tiesību akti veido laba bāze, labu bāzi, lai mēs varētu strādāt pie šiem jautājumiem. Es pateicos referentē par veiksmīgi sagatavoto darba dokumentu. Kā draugu kungs lūdzu paldies. Eh, es arī vēlējos pateikties Verakundzei par uh, viņas izmantoto pieeju, par uh, labu veikto darbu. Un uh, es domāju, ka patiešām tas ir izcils ieguldījums jautājumu risināšanā. Tiek runāts par šo tīkla izveidošanu. Es varu piekrist referents nostājai un uzskatu, ka mēs nedrīkstam. Uh, spērt soli uz atpakaļu piemēram, domājot par izmeklēšanas nacionalizāciju vai renacionalizāciju, šis tīkls varētu būt tāds kā vidusposms uh, ceļā uz Eiropas biroja izveidošanu, un, protams, uh, tam ir jābūt pietiekam spēcīgam, efektīvam. Ir jāizbūvē nepieciešamās kapacitātes, lai izmeklēšana dalību valstīs varētu veikt patiešām augstā līmenī, un mums ļoti precīzi vajadzētu definēt uh, šī tīkla spēlējamo lomu un arī tā veicamos uzdevumus. Nu, un, ja mums visu to izdosies panākt, būs patiešām eh, iespējams arī rast konsensusu. Tālāk par EASA jūs teicāt, ka šai asociācijai varētu būt tāda konsultējoša loma bet Eiropas aviācijas drošības aģentūra, jeb EASA, eh, vai tai būs piekļuve arī izmeklēšanas datiem, jo mums vajadzētu atrast tādu labu iespēju informēt šo aģentūru par eh, visām izmeklēšanas norisēm. Protams, izmeklēšanai ir jābūt detalizētai un tad, kad eh, EASA e, izsniedz certifikātus, tā arī varētu ņemt vērā šos izmeklēšanas datus, uz kuriem balstīt savu verdiktu. Tālāk pasažieru tiesības. Protams, pasažieriem ir jāsniedz informācija, ir jāsniedz informācija ģimenes locekļiem, ja kaut kas ir noticis. Vajadzētu, protams, padomāt, kādā veidā šī informācija tiktu sniegta. Ir iespējams tātad e, iecelt kontaktpersonu un Man šķiet, tā ir patiešām laba pieeja. Protams, arī uh, pasažieru manifestiem, uh, sarakstiem ar pasažieru vārdiem ir jābūt uh, pieejamiem ļoti ātri, ir jābūt tādam kā krīžu plānam, lai uh, mēs varētu saņemt visnepieciešamo informāciju par konkrēto līdzsabiedrību. Un visbeidzot, ja mēs runājam par statistiku, priekšsēdētāja kungs, es uzskatu, mums patiešām vajadzētu pavaicāt, vai Eiropas līmenī eh, vajadzētu izmantot statistiku, vai vajadzētu to darīt biežāk. Ir jāanalizē, ir jāinterpretē šī statistika, un tieši tādēļ vajadzētu arī padomāt par dalību valstu kompetenci, lai dalību valstis varētu šos datus apkopot un ar tiem iepazīties, lai informācija būtu pieejama pēc iespējas ātrāk. Dalību valstīm, protams, arī informācija šajā datubāzē ir jāievieto, un šeit vajadzētu izmantot tādu vienotu metodi. Paldies! Paldies! Paldies. Nākamā runātāja vārds. Es vēlēšu pateikties Deverakas kundzei par šo ziņojumu. Protams, jāņem vērā, ka ziņojums ir ļoti delikāts. Ir eh, cilvēki, kas ir uh, gājuši bojā uh, aviācijas negadījumos. Mums vajadzētu padomāt, kā palīdzēt viņu ģimenēm. Es šodien pārstāvu Kačī kungu. Uh, viņš, diemžēl, nevarēja ierasties uz šo sanāksmi, tādēļ es izsakos viņa vietā. Sākumā vajadzētu izmeklēt negadījumu cēloņus, un mums vajadzētu, protams, izvairīties no šāda negadījuma atkārtošanās nākotnē. Tādēļ, kā jau Groša kungs pareiz teica, mēs nedrīkstam spērt soļu atpakaļ, tātad atsaukties uz kaut kādu nacionālo ietvaru. Mums ir Single European Sky, šeit mēs jau esam guvuši pietiekam labu pieredzi, tādēļ ir jārada vienots Eiropas līmeņa tīkls un jāpadomā, ko darīt regulējumu jomā. Noteikti ir eh, jāveic, jāpieņem tādi lēmumi, kas nāks par labu pasažieriem, jo pasažieri, protams, ir norūpējušies par uzlabojumu. Viņi vēlas, lai viņi nākotnē varētu pārvietoties drošāk. Tālāk tik runāts par EASA spēlējumo lomu. Tas ziņojumā ir skaidri jādefinē, nedrīkst pieļaut nekādu interešu konfliktu starp to, ko dara Eiropas aviācijas drošības aģentūra un ko varētu darīt mūsu piedāvātais biroja tīkls. Bet, eh, ka līdz šinēja eh, kā iepriekšējie kolēģi, kas izteicās, es domāju, arī EAS ir jāiesaist šajā darbā. Un visbeidzot, es varu piekrist mūsu referentē sekojušā jomā, protams, ir ārkārtīgi delikāti, jūtīgi dati, kam jāpaliek konfidenciāliem. Mēs nevaram piedāvāt pilnīgi visus datus, visu informāciju bez jebkādiem ierobežojumiem. Protams, veicot izmeklēšanu ir zināms atkāpes, bet joprojām datu aizsardzība mums ir uh, tāds temats, kas ir ļoti tūs mūsu sirdī un vajadzētu padomāt skaidru un gaišu, ko tad drīkst izmeklēt un ko ne. Paldies, Senkīkungs! Więc ja bym chciał także podziękować za bardzo ciekawą. Paldies! Es arī gribēju pateikties par šo ārkārtīgi interesanto informāciju, ko sniegus referenti, bet tāpat laikā gribētu norādīt uz vairākām problēmām. Dokumentu projektā, pie kur strādājam un kur ceram izdosies arī parlamentā apstiprināt, ir iekļauts šādi mērķi paredzēts, ka tiks izmeklēta drošības incidenti aviācijas jomā un tā visa rezultātā secinātais varētu palīdzēt tālāk profilaktiski jeb kādus incidentus novērst. Un tāpēc es gribētu norādīt, ka, manuprāt, ārkārtīgi svarīgi un būtiski uh, būtu šos eh, rezultātus arī publicēt. Šobrīd, piemēram, dalībvalstis izmeklē šādu veidu institūts, viņiem ir specializētas aģentūras un biroji, kas tad attiecīgi nodarbojas uz šādā, šādu incidentu izmeklēšanu. Un tad, kad tiek veidot šādas komitejas un izmeklēšanas grupas, un eh, tās nonāk pie rezultātiem, tās lielākoties šajā informācijā nedalās, un tas ir problemātiski. Tikai 50% no dalībvalstīm uh, veids datu ievadīšanu centralizētā, centralizētā žurnālā, centralizētā arhīvā. Un es domāju, ka ārkārtīgi svarīgi vairāk iemeslu dēļ šāda informācija tomēr izplasīt tālāk, jo incidenti mēdz atkārtoties, un bieži vien no, tom, no tiem var mācīties. Un ir tikai, at, tikai konkrēti lidmašīnu tipi, kaut kādi konkrēti modeļi, kas tiek izmantoti Līdz ar to arī iekārtas kļūst ar katru brīdi ar vien standartizētāks, un tāpēc vajadzētu padomāt par to, kā piespies dalību valsts un attiecīgos viņu birojas apmainīties ar informāciju, kas ir to ies, e, rīcībā izmeklēšana rezultātā. Jo tas tiešām nav pieļaujami, ka mums ir lūk informācija tikai par 50% no incidentu izmeklēšanas rezultātiem. Un otrs, ko gribēju teikt, gribēju runāt par šādu katastrofu upuriem upuri rodas eh, parasti diezgan lielos apjomos šādu katastrofu rezultātā. Un mans ierosinājums ir tāds, ka noteiktais laika grafikas ģimeņa informēšanai būtu pēc iespējas īsāk, īsāks. Nevaram pieļaut, ka tiek noteikti atšķirīgi laika termiņi atsevišķiem atšķirīgiem scenārijiem sistēma, ko izmantojam šobrīd ģimeņa informēšanai, vai tā ir adekvāta? Vai tur tik, nu, varbūt tur tiek ņemtas vērā kaut kādas juridiskās prasības, bet netiek ņemt vērā šo cilvēku ciešanu, šis cilvēciskais faktors. Piemēram, nepieciešamiem kontaktēties ar ārstiem, psihologiem un tam līdzīgi. Paldies par uzmanību. Unsere Schattenberichterstatterin Eva Lichtenberger Lichtenbergers kundze ēnu referents šodien nevarēja ierasties, tādēļ viņa vēlējās manā vārdā pateikties par eh, sadarbību un par ziņojumu. Eh, viņai būtiski šķita divi punkti. Numur pieci pirmām kārtām upurumiņu piederīgo tiesības. Bieži vien Eh, ir eh, jāpadomā par to, kā informēt upuru piedarīgos pēc iespējas ātrāk, jo eh, cilvēki jau tā cieš un ir jāizmaksā arī attiecīgas kompensācijas pēc iespējas ātrāk. Ja tas prasa vairākus gadus, tad upuru piedarīgie, protams, jūtas nedroši. Ja kaut kāds nelaimes gadījums ir noticis, tad kompensācija ir jāizsniedz pēc iespējas ātrāk. Nevarētu Uh, pieļaut arī to, ka, piemēram, upuri nevarētu vērsties tiesā uh, tādēļ, ka viņiem nepietiek materiāla līdzekļu. Tālāk, piektā punkta B apakšpunkts. Šeit tiek runāts uh, par to, kam ir jāsniedz informācija, ja ir noticis aviācijas negadījums. Tā tad šis var būt upuru piedarīgais, tā var būt viņa uzticības persona. Mēs šādu pieeju atbalstam, bet datus nedrīkstētu sniegt tālāk. Uh, Tad, kad mēs eh, runājam par SWIFT nolīgumu, problēmas eh, radītās faktors, ka mēs nezinājām, kam informācija tiks nodota tālāk. Tā tad ir jābūt konkrētiem ierobežojumiem, kam šo informāciju tālāk var sniegt, un tai jābūt arī konfidenciālai. Fosters, kundz, lūdzu. Thank you, Chairman. Paldies priekšsādātāji. Pirmām kārtām gribēju pateikties Devērgas kundzei par to, ka viņi norganizēja šo sanāksmi pirms šīm diskusijām, un tur jau apspriedām šo jautājumu, tur viņi pastāstīja, ko viņi grasījās iekļaut darba dokumentā. Atzinīgi vērtēja viedokļu apmaiņu par šo jautājumu un plašumā, tātad vispārīgās līnijās varētu piekrist tām komentāriem, ko izteica Devērgas kundze. Es runāju kā cilvēks, kas ir šajā nozerē darbojies 25 gadus un tiešām jūtu līdzi visiem tiem, kas ir bijuši saskarē ar šo jautājumu, bet nu tādā pozitīvākā rakursā skatoties pēdējos 60 gados Eiropā un visā pasaulē esam mācījušies, ka īstenojot atklāts izmeklēšanas drošības incidentu gadījumos un nodrošinot izmeklēšanu objektivitāti, esam nonākuši parasti pie šādu incidentu cēloņiem. Esam spējuši lielākoties konstatēt, kas ir noticis, vai tās bija mehāniskas kļūdas vai cilvēciskas kļūdas. Uh, Un, jo katrs incidents, protams, ir atšķirīgs, īpašs, un šā, šī savāktā pieredze mums ir jā, jāapkopo un uz tās tālāk, uz tās pamats tālāk jādarbojas. Runājot par sagatavoto dokumentu, pilnīgi noteikti apskarot jautājumu par tīklu veidošanu, jā, Mums varam to saukt vienalga, kā, kā vien vēlamies, vai tas ir tīkls vai kaut kas cits, bet tam jābūt funkcionējošam, tā lai tas spētu radīt saiknes starp šīm izmeklējušanu veicošajām iestādām. Es nedomāju, ka šeit vajadzētu radzīt kaut ko diži no jauna, kas uzlikt papildus birokrātisko slogu. Un mums nevajadzētu vērt, griezties prom no šīs vienkāršās un vieglās struktūras, kas pastāv šobrīd. Astotais punkts. Astotais un devītais punkts priekšsādāja kungs. Darba grupas dalību valstīs. E, speciālisti jau ir tikušies pēc šīs regulas spēkā stāšanās jo pilnīgi noteikti bija vairākas uh, jomas, kas radīja problēmas. Domāju, ka liederīgi būtu, šeit, ka nākamreiz tavs ir 128. aprīlī, būtu liederīgi, ja mēs varētu saņemt kādu domu par to, kā tad 8. un 9. Ir, pants ir pārformulēts, tā lai mēs varētu saprast, tad, eh, kas tad ir šajā saistībā panākts. Jebkurā gadījumā mums piesardzīgi jāuzturās arī par interešu konfliktiem starp komisiju, EASA un arī uh, atsevišķajām, uh, atsevišķajiem izmeklēšanas birojiem. Uh, Tā nav nekāda kritika, nē, es tikai vēlējos šeit saņemt papildus paskaidrojumu. Tālāk par ESA lomu runājot, tālāk kā aviācijas drošības aģentūras lomu, tas, ko Kristīna Devērak teica un ko es domāju arī domā vairums no visiem, ir tas, ka tiešām šai aģentūrai būtu atbilstīga šī padomdevēja jeb konsultanta loma. Un domāju, ka tas būtu atbilstīgi tieši tā, kā šeit paskaidrojumi arī nonācis, arī atbilst starptautiskajām tiesību normām, kas 13. pantā minēts Čikāgas konvencijā. Jo mēs šeit tomēr runājam arī par starptautiskajiem avio pārlidojumiem, par starptautiskajām tiesību normām. Mums jānodrošina atbilstība tām. Mums jābūt ļoti piesardzīgiem, formulējiet savus tiesību aktus tā, lai pēc tam šie tiesību akti tiktu atbilstāk arī transparenti dalību valstīs. Uh, un lai tos būtu adekvāti, tos varētu dalībvalsts ir adekvāti izmantot, starp, īstenojot starptautiskus pārlidojumus. Nu, tātad kā konsultants, es domāju, šis advisor, vārds advisor varētu būt ļoti piemērots. Runājot tālāk par eh, to, kā šī loma tiek interpretēta, arī te mums ļoti skaidri jāspēj nodalīt civilās aviācijas struktūras, politiskās organizācijas un tā tālāk. Un domāju, ka šī konsultanta loma, kā jau teicu, šis nosaukums ir adekvāts, jo paraugu prakses ietvaros viss, eh, para, pa, visas eh, direktīvu parakstījušās dalībvalsts nesaņemtu vienādas eh, tiesības. Nu, tā tas ir paredzēts šajos tiesību aktos. Un te es atsaucos uz otro punktu. 12. pāns tālāk. Runājam par vienādu tiesību piešķiršanu attiecībā uz uh, lidojumu kontrols informāciju. Nu, es domāju, ka te vajadzētu būt ļoti piesardzīgiem. Ir ļoti skaidri noteikumi, kāpēc, piemēram, šāda veida informācija netiek do, nodota tālāk pāri robežām. Šī informācija pat netiek nodota civilās aviācijas iestādēm. Tas tāpēc, eh, un tam visam ir ļoti pamatīgi iemesli, kāpēc šī informācija tiek kontrolēta un paturēta slepenā līmenī. Tālāk pāriet pie 16. panta. Tiek teikts, ka, lūk, eh, apkalpes locekļi varētu eh, arī, tā, arī par viņ, viņiem eh, varētu tikt sniegt informācija. Nē, bet arī šī informācija nepiedar, eh, lūk, lidaparāta apkalpē. Tāpēc arī šeit, es domāju, nevajadzētu iet šajā virzienā, tā kā tas te minēts. Tā ir informācija, kas tomēr paredzēta tikai šīm izmeklējošajām iestādēm. Ir vēl viens punkts - pasažieru un citu informāciju iekļaušana šajā manifestā. Uh, Ja tas varētu, to varētu saukt par tādu manifestu, nevis vienkārši sarakstu. Tas būtu pareizais termins. Un varbūt vajadzētu arī runāt par bīstamajām precēm, kas atrodas e, uzlīdmašīna. Arī tās, arī par tām kaut kādā veidā ir jāatskaitās. Un visbeidzot, pāris pēdējo noslēgumu punktu. Jūs zināt, ka, protams, turpmāk vēl varēsim iedziļināties detaļās. Ehm, par jurisdikciju runājot, tas tā ļoti delikādi jā, tā lieta. Un e, joma nav vienkārša. Gribētu izteikt brīdinājumu par ties, ties, ties, tiesību sargājušu iestāžu lomu šai saistībā. Es domāju, ka mums ir jānodala šī loma no tā, par ko šeit runājam. Ar skatoties uz dokumentu, esmu nobežīsies, ka varētu palielināties risks, ka piloti un satiksmes kontrolētāji E, varētu sniegt kaut kādu informāciju, un šī informācija pēc tam varētu tikt vērsta pret viņiem kaut kādās tiesas prāvās, jo ir jāaizsargā arī viņu pamattiesības, arī viņi ir jāpasargā no diskriminācijas. Tātad mums šeit jāizturas ir ļoti uzmanīgi, ļoti piesardzīgi, tad, kad skatāmies uz to, kādu lomu tiesības sargājušām iestādēm ir šādu, šādos incidentos un to izmeklēšanā. Un beidzamie punkti. E, varu teikt, ka šī joma, protams, ir ārkārtīgi e, svarīga, Un jūs varbūt atcerēsieties, runātāji atvainojas, ka viņi uzstājas tik ilgi, bet nesot klāt koordinators, un tāpēc viņi runā tik ilgi jo izsakās arī šo divu cilvēku vārdā priekšsēdētājs runā bez mikrofona. Jā, mums ECR grupā jums vajadzētu izturēties laipnāk pret mūsu, mēs esam ļoti ret runājam, bet vēlamies pateikt ko pamatīgu. Tātad diskusijas par datu bāzi un informāciju, kas tiek iekļauta tajās. Es domāju, tas ir, eh, te mums jāskatās uz pašreiziem pārskatu sagatavošanas standartiem šajā komitejā, un es domāju, tas arī ir ļoti vērtīgs punkts. Jūs arī to, es domāju, atbalstīsiet. Mums vajadzētu visā Eiropas Savienībā nodo, izveidot tādu kā obligātās pārskatu sagatavošanas sistēmu. Tā jau tika ierosināta pirms vairākiem gad, gadiem. Toreiz mēs vairāk prasījām, lai ieviestu brīvprātīgo atskaitīšanās sistēmu, ziņojumu sagatavošanas sistēmu. Un, uh, un ir pierādījies, ka šāda veida atskaišu iesniegšana ir ļoti efektīva. Es domāju, ka tad, kad būsim pieņemuši šo tiesību aktu, mēs varētu tālāk mudināt dalību valsts pievērsties šāda veida pārskatamu sagatavošanas sistēmu. Un visbeidzot, priekšādātāji eh, gribēju vēlreiz teikt paldies Devēreks kundzei par šo ļoti konstruktīvo dialogu un tiešām ceru, ka mums izdosies nonākt arī pie ļoti saprātīga risinājuma. Bet, kā jau teicu, ir vairāki jautājumi, kurus es jau uzdevusi Eiropas komisijai un tātad vēlos arī vairākus precizējumus attiecībās formulēm. Tālāk Tālāk Higīns kungs, saka Simpson kungs. Paldies, priekšsādātāji! Gribēju pievienoties jūsu sākuma eh, komentāriem, kur jūs paudāt līdzjūtību eh, to, to tiem cilvēkiem, kur ir piedzīvojuši traumu un zaudējumus šādu veidu katastrofu rezultātā. Un mūsu mērķis, pieņemot šo tiesību aktu, ir pārliecināties, ka tā agonija un sāpes, ko viņi piedzīvo, tomēr tiek pēc iespējas mazināka, mazināta vismaz eh, tādā jomā, cik tas ir iespējams, tik lielā mērā, cik tas iespējams. Ir vajadzīgi vajadzīgs, lai izmeklēšana būtu neatkarīga, jā, ir nepieciešams skatīties, e, nu, e, lai nebūtu konflikts ar tiesību sargājušu iestādēm un izmeklēšanu veicošajām iestādēm, un jādomā par to, kā informācija tiek sniegta tālāk, par to, kas, kas ir uz, kurš ir bijis uz lidmašīnas tajā brīdī, kad notiek katastrofa. Nedrīkst šo informāciju tūlītēji nodot tikai plašiņas līdzekļiem, tā lai ģimenes par zaudējumu uzzina no avīzēm un televīzijas. To nedrīkst pieļaut. Tas ir viens no jautājumiem. Un otrs ir izmeklēšanas rezultāti izmantošana profilaksē tādēļ tas ir ārkārtīgi svarīgi. Mums eh, šeit pat eh, komiteja ārpusē bija pilotu grupa, viņi mums te eh, informēja par to, par tām bažām, kas viņiem ir saistībā ar civilās aviācijas drošību, piemēram, runājot par viņa darba laikiem, kas ir ārkārtīgi ilgi darba stundām. Un es, protams, ļoti labi vēlos atbalstīt konkurences starp avio sabiedrībām un tam līdzīgi, bet tas nedrīkst notikt uz pilotu stresa līmeņa, nedrīkst eh, palielināt viņiem darba stundas. Nu, un te man, diemžēl, ir mans pašvalsts īrija jānosoda. Ik pa 20 minūtēm viņi mainās. Tas ir, pa, tas ir ļoti, tas rada papildus stresu. Pagājušā nedēļa man, es sēdēju blakus pilotam no ērlingus, un vi, Viņš devās uz starptautisku pilotu konferenci, un viņš teica, ka viņi tur tika runāts, tur tika runāts lielākoties par to, cik liels spiediens tiek izdarīts uz pilotiem starptautiskos pārlidojumos. Viņiem jāstrādā ar ārkārtīgi garas stundas, viņi ir, viņi ir pakļauti stresam, Un mēs esam ļoti daudz ko domājuši par avio drošību, civilās apdzies drošību, bet neesam tik daudz domājuši, lūk, piemēram, par pilotiem. Mēs runājam par smago automašīnu šoferiem, par to, ka jāsamazina viņu braukšanas stundas, bet vai esam domājuši par to, kā samazināt stresu pilotiem? Ir samazinātas arī apmācības stundas, arī tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai viņi varētu rīkoties e, attiecīgi problēmu gadījumā, un par to mums vajadzētu atcerēties, tad, kad runājam par šādiem tiesību aktiem. Paldies priekšādātāji Alvāreses kundze. Jūs esat nākamā. Paldies priekšādātāji. Gribu pateikties mūsu referentē Kristienai Devērakai par paveikto darbu un gribēju uzsvērt, cik ārkārtīgi nozīmīgs ir šis ziņojums. Gaisa transports ir viens no drošākajiem transporta veidiem, bet tik un tā mm, nereti eh, tomēr nākas dzirdēt par katastrofām, par incidentiem. Nu, līdz ar to, protams, mūsu pienākums ir atbalstīt jebkādu veidu priekšlikumus, kas ļautu konstatēt, kas noticis šādos incidentos un kā uzlabot avio eh, kustību kopumā. Referenti ir ierosinājusi vienā, vienā no saviem punktiem arī alternatīvu. Uh, Runājot par pasākumiem, ko varētu īstenot, lai mazinātu sāpes un ciešanas, kas, eh, kas jāpiedzīvo upuru tuvākajiem, un tas saistīts, piemēram, ar informācijas sniegšanu par pasažieru sarakstiem. Kolēģi var jums pastāstīt, ka es pati personīgi Esmu ļoti labi iepazinusies ar šīm ciešanām, kādas piedzīvo upuru tuvinieki. Viņi nezina, kas noticis ar viņu mīļotajiem, vai viņi ir uz šīs lidmašīnas bijuši vai nē, un bieži vien aviosabiedrības nespēja sniegt šādu veidu informāciju. Un tas, protams, ģimenēm neko īsti nepalīdz, un tāpēc es personīgi atbalstu šo pirmo alternatīvu no piedāvātajām, respektīvi, ka pasažieru saraksts, informācija par pasažieriem tiek nodrošināts, tiek sagatavots jau pirms lidmašīna pacēlas gaisā. Man liekas ļoti dīvaini, ka kāds avio sabiedrība varētu arī nezināt, kas tad atrodas šai lidmašīnā, kas eh, viņu, tā teikt, uzraudzības jomā ceļas gaisā. Vajadzētu pieturēties Čikāgas konvencijai, kurā skaidri un gaiši tiek pateikts, ka uzņēmumiem ir jāsagatavo pasažieru saraksts vēl pirms lidmašīna ir pacēlusies. Tādā veidā varētu arī samazināt, samazināt visu šo gaidīšanas laiku un ģimeņu ciešanas, kad viņi gaida informāciju. Jo katra minūte šai brīdī ir kā simts gaismas gada, tajā brīdī, kad gaidam, lai uzzinātu, vai mūsu mīļotais cilvēks ir dzīves vai nē. Un tāpēc mums šo laiku vajadzētu samazināt pēc iespējas vairāk, jo cilvēkiem ir ļoti grūti saprast, kā jau sabiedrība var nezināt, kas ir vai nav bijis uz viņu lidmašīnas. Tālāk. Punkts, kur varētu uzlabot tekstu šajā ziņojumā. Kā jau kolēģis teica, Varbūt vajadzētu iekļaut informāciju arī par kravu, kas atrodas lidmašīnā, piemēram, attiecībā uz dažādām bīstamām substancēm, vielām, kas varētu kaitēt cilvēkiem, tā lai cilvēki zina, kādu kravu tad lidmašīna ir vedusi. Jo šāda veida kravai arī var būt zināma mērā kaut kāda ietekme. Te var rasties arī zinām konflikti, piemēram, starp izmeklēš, izmeklēšanas jomā par to, kas ir izraisījis uh, Eh, šos akcentus un arī, kas saistīta ar juridiskajiem noteikumiem, ir vajadzīgs rast atbilstīgi risinājumu šajā gadījumā. Un jāuzsver nepieciešamība atcerēties gala mērķi, kas ir padarīt avio, av, avio pārvadājumus drošākus. Voorzitter, dank. Ik zal me gegeven de korte spreektijd. Paldies. Priekšsēdētāja kungs saka, Pēters Van Dālens, vēlējos pievērsties vairākiem aspektiem, ko min Devēraks kundze. Ceturtajā punktā jūs runājat par izmeklēšanas koordināciju un par to, ka uh, tieslietu iestādēm jāpiešķir lielas pilnvaras. Es uh, Esmu daudz runājis par šo izmeklēšanu, un man rodas tāds iespējas, ka bieži vien tieslietu darbinieki negadījumu vietā ieradās ļoti ātri, lai uzzinātu visu informāciju. Bet tajā pašā laikā izmeklēšanai ir jābūt neatkarīgai, un uh, no izmeklēšanas ir jāgūst arī mācība. Mēs nevaram, piemēram, uzreiz automātiski sniegt visu informāciju. Ceturtais punkts varbūt ir tāds pārāk absolūts. Kas notiek Nīderlandē? Tur ir neatkarīgā izmeklēšanas padome un e, tieslietu iestādēm e, E, tiek sniegta tikai tāda informācija, kas, piemēram, ir saistīta ar ķīlnieku saņemšanu, ar slepkavību un terorismu. Un jāņem vērā, e, kādu informāciju mēs sniegsim. Tātad tieslietu iestādēm varētu sniegt konkrētu informācijas kopu un nevis visu automātiski. Tālāk ir rakstīts eh, par piekļuvas lēpanā informācija, par to tika runāts, un arī eh, varbūt mums vajadzētu padomāt arī par tieslietu iestāžu kompetencēm, par to, kā tās iesaistās negadījumu izmeklēšanā. Protams, eh, informācija ir jāsniedz, jāsniedz savlaicīgi, un uh, mums, protams, vajadzētu arī skaidri definēt, kāda ir tieslietu iestāžu kompetence, un tas būtu jāsaista ar Čikāgas līgumu. Tālāk kolēģi runāja, ka varētu izveidot tādu Eiropas izmeklēšanas biroju tīklu. Nu, es neesmu ļoti nepacietīgs, lai pēc iespējas ātrāk šādus birojus organizētu. Uh, ir uh, jāņem vērā, kas notiek dalību valstīs, jo tur ir gan aviācijas policija, gan tieslāda iestādes, un no otras puses varbūt mēs piešķirsim dalību valstīm pārāk lielu kompetenci. Jāņem vērā neatkarības faktoru nodrošināšana un arī tas, ko mēs varētu mācīties no dažādiem negadījumiem. Paldies! Ajēls Senders, kundz, lūdzu. Eh, paldies, paldies priekšsēdētāji kungs. Sākumā vēlējos uzteikt referenti par veikto darbu. Un viņa eh, šo ziņojumu patiešām ir sagatavojusi ārkārtīgi rūpīgi un uzmanīgi, lai mēs varētu tagad jau iesaistīties pirmajā viedokļa apmaiņā. Ir arī EASA dokuments, EASA sagatavotais dokuments, un mums vajadzētu arī padomāt par to, ka EASA piešķir certifikātus, atļaujas. Kas notiek tad, kad ir eh, šīs. Uh, eh, nelaimes gadījums, kad ir negadījums aviācijas sektorā. Protams, ir jāpadomā gan par pēc iespējas labāku izmeklēšanas organizāciju, un mēs esam pieredzējuši to, ka tieslietu iestādes vai policija uh, nav. Um, varējuši sazināties ar visiem negadījumā iesaistītiem cilvēkiem un nav varējuši uh, viņus uh, iztaujāt. Protams, tas varētu būt saistīts ar to, ka kāds nav pietiekami labi iepazinies ar procedūrām. Ja EASA sazinās ar izmeklēšanas biroju, protams, šie biroji varētu arī gūt kādas priekšrocības, ņemot vērā EASA milzīgo pieredzi šajā sektorā un varētu uh, sniegt kādu informāciju, varētu informēt jāsu arī par uh, izmeklēšanas gaitu, jo daudziem cilvēkiem ir grūti saprast, kā EASA, kas ir piedalījusies negadījuma izmeklēšanā, bieži vien nesniedz informāciju. Ja mēs runājam par pasažieru sarakstiem un kontaktpersonu iecelšanu, es labprāt vēlējos uh, uzzināt, ko vairāk par to, kas notiek ASV, ja ir uh, aviācijas negadījumi. Bieži vien informācijas eh, sniegšana nenorisinās eh, tik gludi, kā mēs vēlētos. Protams, var sazināties pa mobiliem telefoniem, ir jābūt arī paredzētāji iespējai, tad, kad cilvēki iekāp līdmašīnā, lai viņi varētu arī, piemēram, sniegt kādu informāciju vai piesniegt saviem tuvniekiem. que tengas allí que, que plantearte a quién vas a decírselo en, o, a quién, o a quién tienen que llamar. Protams, mums jāaplūko arī viss kopīgais konteksts, jāpadomā, ko, kam cilvēki varētu zvanīt negadījumu, tad, ja norisinās negadījums. Protams, jāpadomā, kā, arī, kā labāk iesaistīt atbildīgās iestādes šajā darbā. Ir arī vairākas iestādes, vairākas organizācijas, kas darbojas lidostās. Uh, un šis darbs ir labāk jākoordinē. Referenti šeit vairāk aplūko procedurālos aspektus, bet mums vajadzētu garantēt, ka paziņošana un izmeklēšana ir jāveic, mēģinot izvairīties no turpmākiem negadījumiem aviācijā. Pilotu asociācijas mūs informē, ka sektorā ir milz problēmas ko mēs varētu darīt? Mēs varētu aktualizēt eh, mūsu rīcībā esošo informāciju un eh, uzlabot visu notiekošo kopumā. Lielas paldies, teikt, Fosterskundze, vai jūs par procedūru? Nu, ļoti lakoniski, ja mēs runājam par pasažieru sarakstiem un to informāciju, kas sniedzam. Priekšsēdētāja kungs nav nekāda iegansta, lai uh, līdzsabiedrība nesniegtu informāciju par to, kas atrodas tās līdmašīnā, pirms līdmašīna vēl ir pacēlusies gaisā. Tātad ir pasažieru datu reģistrs, ir jau izveidotas procedūras un ir arī pasažieru saraksti. Mums īstenībā par to vispār nevajadzētu tagad diskutēt. Līdzsabiedrībām nav nekāda attaisnojuma, lai šo informāciju nesniegtu. Uh, Tā tad, ja kāds mums e, teiktu, šīs informācijas mums nav, tad, kad mums tā nepieciešama, nu, tad tas nav nekāds attaisnojums. Protams, Es saprotu, ko jūs sakat, eh, priekšsēdētājs kundze, ir arī IKO organizācija. Vai uh, komisijas pārstāvis varbūt varētu komentēt, bet pirms tam es uh, varbūt uh, pats savu viedokli paudīšu. Tātad es ļoti lielā mērā varu piekrist Fandālien kunga teiktajam un Fosters kundzes teiktajam, proti runājot par EASA spēlējamo lomu. Es esmu nobažījies, ka Daudzi EASA uzskata par vienlīdzīgu partneri tad, kad norisinās negadījumu izmeklēšana. Tā nevar. Tātad to nedrīkst pieļaut, jo šāda veida aģentūra nevar piedalīties izmeklējumā tiešā veidā. Uh, Jāņem vērā, ka IKO, ko dara IKO, ir eh, Čikāgas konvencija, un IKO arī, piemēram, konsultē šādos gadījumos. Man nav nekas, eh, nekādas pretenzijas pret to, un, protams, eh, amerikāņi mums palīdzētu, viņi piedalītos izmeklēšanā, ja tā būtu viņa lidmašīna, kas būtu cietusi negadījumu, un, piemēram, Francija piedalītos konsultācijās, ja tā būtu Francijas lidmašīna. Mums tā tad ir skaidri un gaiši jāpasaka. Tas ir tā, tad, tā ir konsultējušā iestāde un kurš ir regulators, jo, piemēram, EASA, kas ir regulējušo iestāde, nevar piedalīties izmeklēšanā, piemēram, uh, šī lidmašīna varbūt cieši negadījumu tieši tādēļ, ka regulātori ir pieļāvuši kļūmes. Un jāņem vērā, ka ir daudz avio sabiedrību, kas arī ir iekļautas melnajā sārakstā, bet eh, varbūt regulātors kaut ko ir palaidis garām, kaut ko ir izlaidis no acīm, un tādēļ ir noticis negadījums. Tātad tas ir ļoti skaidri jāpasaka. Deveiraks kundze jau to minēja pašā savas prezentācijas sākumā, starp cik tā bija izcila prezentācija. Tātad regulātora loma ir jānodala no tās lomas, ko spēlē izmeklējošās iestādes. Jā, konsultācijas ir iespējams sniegt, bet, nu, vairāk eh, nevajadzētu šeit paplašināt EASA kompetences. Ja mēs runājam par negadījumiem, un, piemēram, kas te tagad notika Beļģijā, kad bija vilciena negadījums, pēc 15 minūtēm un 20 sekundēm kāds uzreiz ir gatavs pateikt, kas ir izraisījis šo negadījumu. Bieži vien mēs to lasām plašaziņas līdzekļos, bet vienmēr ir tādi gudri cilvēki, kas uzrodas nezinu no kurienes un, un ir gatavi izskaidrot, kādēļ eh, šis negadījums ir noticis. Uh, bet nevajadzētu uh, nākt klajā ar šādiem pārsteidzīgiem ziņojumiem, pirms uh, vispār ir veikta jau kāda izmeklēšana kādēļ dažās valstīs joprojām kaut kas tāds notiek, kādēļ kāds šeit uh, strēbi karstu putru un uzreiz pasaka, jā, nogadījums notika tādēļ un tādēļ. Šie cilvēki pat varbūt nav bijuši nozieguma vietā vai negadījuma vietā. Mēs zinām, ka ir bijis negadījums, ir notikusi mīlas traģēdija, bet mēs nezinām neko vairāk. Tā tad mums vajadzētu visu veikt pareizajā secībā. Sākumā negadījuma izmeklēšana, tad domājam, kādēļ tas ir radies, kas ir negadījuma cēlonis, ja ir nepieciešams jāveic prāva, un tad mēs varam kaut ko spriest un nevis darīt kaut ko otrādi. Ja jūs eh, pieņemat pārsteidzīgus secinājumus, jūs īstenībā uh, apdraudat visu situāciju. Tātad tas nozīmē, ka cilvēki, kas īstenībā ir kompetenti izmeklēt, uh, viņi E, kaut kādā veidā būs ietekmēti. Viņus ietekmēs šie pārsteidzīgie secinājumi. Jāņem vērā, e, ka e, kāds dispečers tika nogalināts, piemēram, kāds dispečers tika norginā, nogalināts, jo kāds pārsteidzīgi teica, ka viņš, viņa kļūmes dēļ līdmašīna ciet negadījumā, un pēc tam radinieks, kura piedarīgais bija gājis bojā šajā satiksmes negadījumā, vienkārši nogalināja aviācijas dispečeri, uzskatīja, ka viņš ir galvenais vainīgais tieši šādu pārsteidzīgu secinājumu dēļ. Deverāks kundze, es vēlējos jums pateikties par šo izcilo ziņojumu, mums patiešām bija uh, Eh, izcila sadarbība. Es varu piekrist ļoti daudziem kolēģiem, piekrist viņu izteikumiem, bet Forsters kundze un Van Dālen kunga izteikumi manai sirdī bija īpaši tuvi. Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, piesardzīgiem, runājot tieši par šādu veidu problemātiku. Uh, Un it sevišķi ir jānošķir EASA no noteikuma izmeklēšanas birojiem. Deveiraks kundze, vai e, sākumā es došu vārdu gan komisijas pārstāvjiem, es atvainojos par savu kļūmi. Nu, nedaudz aizrāvos, tātad Seivald kungs no komisijas. Jā, vielen dank. E, vielen... Paldies, paldies, priekšsēdētāji kungs. Protams, pirmām kārtām vēlējos pateikties referentei, Deveiraks kundzei Šodien bija pirmās diskusijas Un mums piedāvātais dokuments eh, patiešām uzsver visus nozīmīgos akcentus un eh, ļoti labi sasaudas ar komisijas priekšlikumu. Es domāju, tas radīs izcilu fundamentu turpmākajām diskusijām. Un man ir arī liels gandarījums dzirdēt to, ka pirmās diskusijas bija tādas nopietnas par lietas būtību. Un patiešām problēmas, kas uh, rodas sektorā, ir milzīgas. Komisijas lēmums pēc tam, kad uh, pirms 15 gadiem tika pieņemta pirmā direktīva par negadījumu izmeklēšanu, ir balstīts uz to, lai šo sistēmu varētu padziļināt un uh, izstrādāt plašāk. Un tas ir balstīts uz diviem principiem, priekšsēdētāji kungs. Pirmām kārtām mums ir jāizvērtē gūtā pieredze gan pozitīvā, gan arī netik pozitīvā pieredze. Protams, e, šī gūtā pieredze e, varētu rezultēties eh, jaunā likumdošanas priekšlikumā. Iepriekšējo 15 gadu laikā kopienas eh, eh, likumdošana, kas attiecās uz negadījumiem un drošību civilajā aviācijā, protams, ir pavirzījusies uz priekšu, un tādēļ jaunajā likumdošanā mums ir jāņem vērā arī šodienas mainīgā realitāte. Uh, Es eh, vēlējos pateikties kolēģiem par interesantajiem priekšlikumiem un eh, dzirdot jūsu izteikumus, es sapratu, ka viss ir vienas prātis, sistēma ir jāmodernizē, mēs esam arī to piedāvājuši savā likumdošanas priekšlikumā. Kādi ir galvenie mērķi? Pirmām kārtām ir jāuzlabo izmeklēšanas jauda visā Eiropas Savienībā un Mums ir jāizveido šādu atbildīgo biroju tīkls. Šāds tīkls darbojas jau arī šodien, bet mēs uzskatām, ka ir jādefinē un jāprecizē šī tīkla uzdevuma un pienākumi. Uh, Priekšsēdētāji kungs arī jāpadomā par to, kā šajā tīklā darbojušies biroji varētu labāk koordinēt informācijas un uh, gūtās pieredzes apmaiņu. Ir jāorganizē regulāras ekspertu tikšanās, eh, lai viņi labāk varētu apmainīties ar savu pieredzi un lai tas notiktu regulāri. Eh, dažās dalībvalstīs šāda pieredze ir apgūta jau visai labi, nu citas varbūt nedaudz klibo iepakaļus, bet uh, Es domāju, ka šāda tīkla turpmāka padziļināšana varētu dot nozīmīgu atbalstu izmeklēšanas gadījumā. Otrām kārtām daudzi komitejas locekļi jau teica, ka ir bijuši interešu konflikti, tātad ņemot vērā to, kā tiek izmeklēti negadījuma cēlo, cēloņi Un uh, prokuratūras, uh, kā arī tiesības sargojušās iestādes, bieži vien varbūt it kā konkurē un uh, um, nav skaidri nodalīts kompetences. Tas uh, tādēļ būtu daudz precīzāk jādefinē. Trešām kārtām es jau teicu, ka drošības uh, likumdošana Eiropas Savienībā ir pavirzījusies uz priekšu, ir arī īpaša aģentūra, kas. Uh, galvenokārt ikdienā nodarbojas ar drošības aspektu izskatīšanu, un mums noteikti vajadzētu nodalīt aģentūras darbību, tātad regulējošās iestādes darbību no uh, izmeklējošo iestāžu darbības. Kolēģi to arī ļoti skaidri norādīja, viņi teica, ka ir jāizvairās no interešu konfliktiem, tad, ja uh, konkrētā aģentūra arī nodarbojas ar negadījumu izmeklēšanu. Šis jautājums ir ticis apspriests jau visai plaši. Mēs te nerunājam vien par aviāciju. Jau pirms daudziem gadiem bija diskusijas ASV. Un tur aizvien no jauna darba kārtībā uzpūld jautājums, ko tad izmeklē regulators un ko izmeklē tieslietu iestādes. Uh, šai šķirtnei ir jābūt ļoti skaidri novilktai. Protams, mēs nevēlamies arī atteikties no EASA pakalpojumiem diviem eslu dēļ. Pirmām kārtām es uzskatu, ka regulējošām iestādēm ir pietiekami daudz um, pieredzes iz, nogadījuma izmeklēšanā un uh, šādas iestādes bieži vien arī var pa, palīdzēt novērst uh, potenciālos negadījumus, ņemot vērā to milzīgo gūto pieredzi un informāciju. Tālāk par drošību. Ja mēs uh, izmeklējot negadījumu, varam identificēt negadījumu cēloņus un varam arī spriest par to, ar kādu pasākumu palīdzību būtu izdevies no tā izvairīties. Mums. Uh, ir jāpadomā, kā ir iespējams veikt attiecīgas izmaiņas likumdošanā, lai no šādiem negadījumiem izvairītos nākotnē. Un mēs e, varētu izveidot datu bāzi, ko varētu izmantot kompetentās iestādes, kam ir atļauju šo informāciju izmantot, lai izmeklētu negadījumus. Tālāk tika runāts par uh, upuru radinieku tiesībām, jo aizvien no jauna mēs saskaramies ar tādu situāciju, ka uzreiz pēc nelaimes gadījuma rodas problēmas, cilvēki nevar iepazīties ar pasažieru sarakstiem, tādēļ šajā kontekstā ir jāpanāk eh, konkrēti uzlabojumi. Bet mums arī vajadzētu sniegt eh, vairāk atbalsta, upuru radiniekiem, lai viņiem arī būtu nekavējoties pieejama visnepieciešamā informācija. Protams, tajā, laikā tajā pašā laikā nevajadzētu aizmirst konfidencialitātes principu. Tie bija galvenie akcenti, par ko es jūs vēlējos informēt, bet uh, man ir liels prieks, ka jūs atbalstat arī komisijas izvirzītos mērķus. Protams, ir iespējams arī šeit kaut ko uzlabot un papildināt. Mēs uh, to savā darbā ņemsim noteikti vērā. Tālāk par to, uh, kā procedūra tagad norisinās, kas norisinās padomē. Spānijas prezidentūras paspārnē padome uh, strādā pie šī jautājuma, un ministru padome ir gatava nākt klajā ar vispārīgo atzinumu. Katrā gadījumā Šis ir tāds temats, eh, par ko noteikti tiks diskutēts vēl garu un plaši, gan padomē un parlamentā, kā jau to varēja paredzēt. Es vēlējos pateikties kolēģiem par uzmanību un paldies par šīm auglīgajām, konstruktīvajām diskusijām. Liels paldies! Kristīna, vai jūs vēlaties eh, noslēgumā ko teikt? Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es vēlējos atbildēt individuāli katru otram runātājam, bet es vēlētos arī pateikties par ierosinājumiem. Uh, varēja konstatēt tādu vienprātību par šo sadarbības tīklu, uh, Mēsners kundze, Draujiekungs un citi, bet es piekrītu arī tam, kā teica uh, Van, Van Dalenkungs un Fosters kundze, ka nav jāveido papildu struktūras. Jūs uh, arī piekritāt tam, ka ir nepieciešams uh, pasažieru saraksts, lai mazinātu uh, piedarīgo ciešanas. Uh, tika norādīts, ka ir šāds saraksts jāsastāda pēc iespējas īsā laikā. Alvarez kundze un citi, bet uh, Groškungs arī norādīja to, ka šis saraksts ir ātri jāpublicē, bet tam ir jābūt ticamam. Uh, Un Fosters kundze teica tiešām, ka nevar iedomāties, kā var būt tāda situācija, ka šāds saraksts var nebūt pieejams. Esmu runājusi ar avio kompāniju pārstāvjiem, un man teica, ka esot tādi gadījumi, kad pēdējā brīdī tiek mainīts biļets, un līdz ar tādēļ ir tiešām grūti uh, lai panākt šādu sarakstu uh, pirms uh, lidmašīnas pacelšanās. Krāmerkungs runāja par konfidenciālu informāciju par uh, kontaktpersonām. Uh, tādēļ jau es arī norādīju, ka jāsadarbojas ar Eiropas datu aizsardzības biroju šajā jautājumā. Esmu gatava ar jums sadarboties. Es, ja pareizi sapratu, tad šis zi ziņojums tiks izskatīts aprīļu beigās. Uh, un esmu gatava apspriest uh, konkrēts jautājums ar uh, kolēģiem. Paldies! Paldies! Ziņojums tiks izskatīts 28. aprīlī un ziņojuma uh, grozījuma iesniegšana 4. mājas un ir paredzēts šo ziņojumu izskatīt uh, plenārsēdē jūlijā. Tātad 4. mājas ir grozījuma iesniegšanas termiņš un apspriešana paredzēta 28. aprīlī. Nākošais jautājums ir starptautiskie gaisa nolīguma procedūras pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Es esmu atbildīgais par šo jautājumu. Kā jūs zināt, pēc uh, saskaņā ar Lisabonas līgumu ir nepieciešama parlamenta piekrišana pirms padome noslēdz starptautiskos gaisa uh, nolīgumus eh, tiek izmantota koplēmuma procedūra, jeb tā saucamā parastā likumdošanas procedūra, kā tas tagad saucās. Un mūsu komiteja ir atbildīga tīpaši par aviācijas nolīgumiem un ir nepieciešams, uh, lai parlaments sniegtu savu piekrišanu tā, šādiem nolīgumiem. Uh, koordinātori nolēma, ka šai gadījumā mums būtu nepieciešams uzklausīt komisijas ziņojumu par tās mērķiem attiecīgo nolīgumu noslēgšanu. Un uh, ar par to mēs arī vēlētos uzzināt, kādu, kādi nolīgumi tieks iesniegt izskatīšanai parlamentā tuvāko mēnešu laikā un tad mēs varētu apspriest arī konkrētas procedūras. Pēc koordinātu ierosinājuma mēs lūdzām komisiju, lai tā mūs informē par pašreizējo situāciju. Purgel Venekungs, ja es, ja es pareizi to izrunāju, un viņš ir nodaļas vadītājs komisijā. Lūdzu, dod jums vārdu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Jūs noteikti atceraties, ka pirms pieciem gadiem komisija informēja par tās darba kārtību uh, Eiropas Savienības ārējās attiecībās aviācijas jomā par uh, lidojumiem ārpus Eiropas Savienības, par uh, iekšējā tirgus ārējo dimensiju. Uh, mēs tika noteikts uh, princips par vienlīdzīgu konkurenci un apusējību. Šai jomā svarīgs reglamentējošs pīlārs pastāv, kas uh, ir vērsts uz apusējo nolīgumu juridiskās uh, drošības principu. Uh, un 2002. gadā Eiropas kopiena tiesa pieņēma nolēmumu par uh, atvērtajām debesīm. Šiem divpusēja līgumi uh, 840 ir saskaņoti ar šiem prasībām vai nu horizontālā procedūrā vai uh, citu nolīgumu veidā. Mums ir nolīguma ar mūsu uh, pamata uh, sadarbības partneriem, veidojot uh, pārvadājumu tīklu. Tāpat uh, mums ir nolīgumi ar uh, kaimiņu uh, šai šajomā ir paredzēts iet arī tālāk nekā paredz parastie apusējie līgumi, un veicināt atvērtas gaisa telpas izveidošanu gan no pakalpojumu veida, gan investīciju veida, īstenot arī normatīvo aktu konverģenci sajomā. Cik tālu mēs esam tikuši šai jomā? Ar ASV notiek sarunas uh, par uh, 2007. gada nolīguma paplašināšanu ir arī analogs uh, nolīgums parakstīts ar Kanādu pagājušā gada decembrī. Par līdzīgu nolīgumu turpinās sarunas arī ar Austrāliju un Jaunzēlandi. Ir arī uh, komisija lūgusi pilnvaras uh, padomēji attiecībā uz Ķīnu un Indiju, bet šādas pilnvaras vēl tai nav piešķirtas. Par uh, kaimiņu attiecību politikā iesaistītajām valstīm. Šeit mēs vēlamies iet tālāk. Šeit mēs runājam par kopējo gaisa telpu, kas balstītos uz vienotiem standartiem un mūsu akī uh, komunitēru. Mums ir uh, nolīgums ar Maroku parakstīts jau 2006. gadā. Mums ir nolīgums ar Rietumu Balkānu valstīm, un mums notiek šobrīd sarunas, eh, kas atrodas gan dažādās eh, stadijās, vai eh, šādas sarunas vēl tiks uzsāktas ar vidusjūras valstīm - Jordāniju, Libānu, Izrēlu, Tunisiju un Alžīriju. Un mums notiek sarunas arī ar Gruziju un Ukrainu. Šāda ir situācija runājot par uh, gaista pārvadājumu nolīgumiem. Tālāk par specifiskiem nolīgumiem par gaisa pārvadājumu drošību. Uh, Tādi ir noslēgti ar Kanādu 2009. gadā, un šobrīd tiek, notiek parakstīšana ar ASV, un vēl sarunas tiek vestas ar Brazīliju. Un vēl es gribētu pieminēt arī sadarbības nolīgumu, par ko notiek sarunas, tātad ar Starptautisko civilās aviācijas organizāciju un uh, Mums notiek arī sarunas ar ASV civilās aviācijas iestādēm par sadarbības memorandu, lai nodrošinātu gaisa kontroles sistēmu savietojamību apus Atlantijas okeānam. Tāda ir situācija runājot par starptautiskajiem nolīgumiem civilās aviācijas jomā. Esmu gatavs sniegt arī detalizētāku informāciju, ja jums tas nepieciešams. Mēs uh, tuvāko dienu laikā uh, jūsu komitejas sekretariātam iesniegsim tabulu, kurā būs sniegts pārskats par nolīgumiem, eh, kuri vēl nav noslēgti, bet kuri turpmāk būs jāapstiprina arī parlamentam. Un noslēgumā es gribētu teikt par uh, to, kāda parlamentam ir loma jaunās uh, procedūras īstenošanā, kas noteikta uh, jaunajā līgumā. Es gribu teikt, ka pamat nolīguma 19. pantā, ja es pareizi atceros, ir noteikts, ka jūsu komiteja regulāri jāinformē par sarunu gaitu, it īpaši attiecībā uz ASV un Kanādu, un tai pašā laikā ir jāsaglabā šo sarunu konfidenciālais raksturs. Uh, pamatnolīgumā 2005. gadā 20 118. Uh, līguma pants jau tika paredzēts, varētu teikt, uh, nosakot, ka parlamentam būs pastiprināta likumdošanas loma šajā jomā. Tāpat m, mm, arī uh, mēs piedalīsimies jūsu komitejas uh, delegācijas braucienu organizēšanā uz ASV, pēc, kas ir šis brauciens paredzēts pēc divām nedēļām. Uh, Uh, šis uh, informācijas sniegšanas process uh, liecina par to, ka mēs vēlamies panākt līdzsvaru starp tirgus atvēršanu un uh, normatīvu aktu konverģenci. Mēs vēlamies saglabāt šo līdzsvaru sarunās, un arī pats parlaments savā rezolūcijā, kas tika pieņemta